I think we can start. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer. Dāmas un kungi, tagad mums ir uzklausīšana ceļā uz Eiropas ceļu satiksmes drošību. Jūs varat iepazīties ar šīs uzklausīšanas programmu. Es gribu sirsnīgi pie mums sveikt viesus ekspertus, kas uzstāsies ar prezentācijām. Laipni lūgt Eiropas parlamentā. Gribēju sākumā pateikt, ka došu vārdu pirmajam Ričardam Kurdenam uz desmit minūtēm, un viņš mūs iepazīstinās ar to, kā uh, al, automašīnas vars uh, un apjoms ietekmē ceļu satiksmes drošību. Thank you very much and good afternoon. Sveicināti, paldies. The, the, the, the title of our the presentation is, is, is on the screen and the, and the aim of the Mēs patiešām ar šī pētījuma palīdzību eh, gribējām pārliecināties, eh, kā, teiksim, eh, apvidus automašīni un lielākas automašīnas uz ceļu ietekmē ceļu satiksmes drošību. Šeit ir vairāk jautājumu, kas ir jāuzdod tādā pirmām kārtām, vai apvidus automašīnas un furgoni uzvedas uz ceļa agresīvāk nekā mazi spēki, te, piemēram, runājot arī par attieksmi pret kājām gājējiem un velosipēdistiem un otrām kārtām iekārtām. Ja jūs braucat ar mazāku automašīnu vai jūs esat neizdevīgākā pozīcijā saskrienoties ar lielāku automašīnu, piemēram, eh, apvidus automašīnu, pēdējo 15 eh, gadu laikā ir eh, samazinājies ceļā bojuša, uz ceļa bojā gājušo skaits Eiropas Savienībā. Un ja mēs izanalizējam šos datus, Galvenokārt tā tad eh, ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumā božu skaits, ja mēs runājam par šoferiem pašiem, bet ir, eh, diemžēl, paaugstinājies kājām gājēju un velosipēdis nāvas gadījumu skaits. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā cilvēki noveco. Cycling and walking a lot more, So we're, we're health. Mēs dzīvojam ilgāk, mēs vairāk pārvietojamies ar velosipēdu, tas ir nāk par labu veselībai, arī mūsu autoflotes mainās tiek pārdots aizvien vairāk lielu automašīnu, ir um, arī apvidis mašīnas biežāk tiek pārdots, bet ir arī tāds maziņas mašīnas, ar ko braukāt pilsētās. Un ir arī daudz dažādu tehnoloģiju, kas, piemēram, uh, ir autopilots, ir, piemēram, iespējams automātiski nobremzēt negadījumu laikā. Un mēs varam uh, uh, pārliecināties, ka, ja, piemēram, notiek sadursme starp mašīnām, mazākas mašīnas sadurs ar lielākām mašīnām, un, protams, jāsaka, ka visbiežāk cieši vecāki cilvēki, ja viņi ir eh, iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā. Un es eh, šeit arī eh, izteikšu vairākus ieteikumus. Pirmais pētījuma rezultāts vai šie furgoni un apvids automašīnas uz ceļu uzvedas agresīvāk nekā mazākas mašīnas. Un inženieri vairāku gadu garumā ir domājuši, kā padarīt mašīnas pēc iespējas drošākas. However, you can protams, tiek izmantotas šīs īpašās lēles, modelējot negadījumus, bet nu, tās pilnībā neatbilst cilvēkiem, un mums ir regulējums. Form, form, mums ir uh, arī jāskatās, kā sadursme ietekmē ne tikai pasažierus, bet arī automašīnu. Jūs redzat šeit sarkanā līnija. Uh, tā tad tādu parasto automobīli apzīmē. Un, ja, piemēram, jūs atrodaties apvidus automašīnā, tad tas uh, pasažieri ietekmē citādāk, un ja, piemēram, ir sadursme ar kājām gājēji, starp kārām gājēji un apvidus automašīnu, tad vairāk cietīs kājām gājēji. un tika arī mērīts, piemēram, eh, kā tas eh, ietekmē cilvēku, kas sēž eh, priekšējā sēdeklī, kādas ir galvas traumas, tika arī pārbaudīts priekšējais stīkls, cik tas ir stabils, un var arī izmērīt tādu diezgan mazu amplitūdu, tad, ja notiek sadursme un uh, ražotāji patiešām pavada daudz laika, lai domātu par tādām automašīnām, kas šajos testos patiešām gūst pārliecinošas panākums, bet īstenībā reālā sadursmē uz ceļa, nu, nevienmēr eh, situācija būs tieši identiska tai, kas ir notikusi nu, modelēšanas gadījumā. Un pirms dažiem gadiem mēs uh, izpētījām 34 uh, eh, kājām gājēju nāves gadījumus. Uh, un mēs arī tā tad devāmies uz notikumu vietām, mēs pētījām ievainojumus, traumas un ar ko tad šīs traumas bija radītas vai ar mašīnas priekšbūvi. Coding system for injuries. It means a serious injury, really, a life threatening injury. Uh, the... Jāsaka, ka neviena no, neviens no viegliem ievainojumiem nebija uh, Eh, gūti, eh, ņemot vērā tās eh, automašīnas daļas, kas tiek pārbaudītas saskaņā ar regulu 78. Tur bija arī kāds septiņus gadus vecs bērns, kas bija gājis bojā, viņam bija uzbraukusi apvidus mašīna un bija 12. 12 sadursmes ar priekšējo stiklu un jāsaka, ka bieži vien uh, Eh, tātad galvas traumas pārsvarā tika radītas ar um, tām automašīnas daļām, kas netiek pārbaudītas, m, veicot dažādas tests un modelēšanu. Jāsaka, ka likumdošana ir eh, laba, bet mēs nevaram pateikt, ka nu, ļoti maz cilvēku tieši un viņi vienkārši pēc sarunas ar mašīnu tā mierīgi aiziet prom. We also know that pedal cyclists un piemēram velosipēdisti, ja tur notiek negadījums uh, ar automašīnu, tad viņi citreiz arī pārkrīt pāri motoru pārsagam un arī vecākie gaidagājumi cilvēkiem bieži vien ir arī galvas traumas gūtas sadursmes rezultātā. Un šis ir ļoti svarīgs attēls. Šķiet, ka ātrums ir viens no lielākajiem riska uh, faktoriem, un ja samazina ātrumu, tad īstenībā tas arī ievērojami samazina uh, lielu traumu gūšanas iespējamību. Un mēs, protams, izpētījām arī daudz literatūras, un uh, ASV ir pietiekami daudz pētījumu, kas pierāda, ka par 30% ka riska trauma iespējamība ir augstāka par 30%, ja ir notikusi sadursme ar eh, lielu automašīnu vai apvidus automašīnu. Un mūsu rīcībā nebija nekādu eh, Eiropas Savienības eh, līmenī savāktu datu, lai varētu nāk klajā ar pārliecinošiem secinājumiem. The second research question was, what are the disadvantages of... Un tātad, kādi ir zaudējumi, ja jūs braucat eh, ar mazāku mašīnu, kādi ir mazākas mašīnas trūkumi, un acīm redzot, jo mazāka automašīna, jo lielāks ir eh, ievainojumu, traumu risks, un iepazīstoties ar pētījumu rezultātiem Amerikas Savienotajās valstīs, jāsaka, ka 50% eh, no ASV izmantotajām automašīnām ir tādas lielākas mašīnas ar piekapu vai kravas kasti, un nu, tas īsti neatbilst autoflotei Eiropas Savienībā. Tagad mēs gribam, lai tiktu ražotas automašīnas, kas aizsargā cilvēku, ja viņš atrodas automašīnas iekšpusē. Ko tas īsti nozīmē? Tātad, kad tiek uh, ražotas mašīnas, mašīnai ir jābūt pietiekami robustai, un tad, kad notiek sadursme, tai ir pietiekami labi jāspēj aizsargāt iekšā sēdošie. Bet, ja šīs lielās mašīnas, ja to virsbūve ir tāda cietāka, tad tās, ja tā ir cietāka par mazu mašīnu virsbūvi, tad, protams, ir jāievēro arī fizikas likumi. Un jāsaka, ka, piemēram, Ja jūs atrodaties mazā automašīnā, jums ir grūtāk arī mainīt vietu, kurā jūs sēžat, un arī samazināt ātrumu, ar kādu jūs pārvietojaties mašīnas uh, iekšpusē. Tātad uh, uh, autoražotājiem ir labāk jāpārdomā šie jautājumi. Un vēl gribēju pateikt, nu, tas ir varbūt nedaudz depresīvi, es arī tuvojos 50 gadu slieksnim, un cilvēki, jo vecāki viņi kļūst, jo vairāk ir apdraudēta viņu veselība, un mēs secinājām, ka cilvēki, kam ir vairāk par 52 gadiem, eh, viņiem ir četras reizes lielāka iespējamība ciest nelaimes gadījumā nekā pārējiem. Un, ja mēs runājam par šādiem Eh, vecākiem cilvēkiem, kuru veselība ir pakļauts lielākam riskam, mēs nemaz par tik eh, veciem cilvēkiem nerunājam. Mēs uzskatām, ka ir jāapkopo arī šie dati par avārijām Eiropā. Protams, mums ir nepieciešams eh, lielāks datu skaits. Ja mēs runājam par dažādiem pasākumiem, ir jābūt labākai kājām gājēju un velosipēdistu aizsardzībai, ir jābūt inteliģentai uh, krūjas kontrolei, inteliģentai uh, ātruma samazināšanas ierīcei un visu beidzot, ja mēs runājam par uh, E, kājām gājēji, ja mēs vēlamies, lai patiešām testējot jaunās mašīnas, vajadzētu uh, skatīties, uh, kas ir teikts EK regulā 78-2009, kā uzlabot uh, dažādas testēšanas parametrus, lai varētu pēc iespējas lielāku traumu amplitūdu iekļaut tur. Un tālāk, ja runājam par mazākām automašīnām, ja mēs uh, turpināsim braukt ar lielām automašīnām un uh, apvidus mašīnām, tad ir jābūt īpašām sistēmām automašīnās, kas, piemēram, labāk cilvēks aizsargā sadarsmes gadījumā, un tagad šīs sistēmas, piemēram, arī drošības jostas, uh, ir, nav pietiekami labi aizsargātas, un ja, piemēram, priekšā sēž vecāks cilvēks, ir jāgarantē, lai, piemēram, eh, arī eh, ar pārāk lielu spēku šīs eh, gaisa aizsarga balons neliek pārā, lai neradītu pārāk lielas traumas, un arī drošības jost, jāpārdomā drošības jost garums. Un Un ja ir tādi pilnas amplitūdas. Eh, What these airbags do is they really. Ja ir tāda pilnas amplitūdas eh, gaisa spildeni, mm, tad ir eh, jāparūpējas par to, lai sadursmes brīdī arī šie spilveni, izlāžoties, neradītu traumas. Un visu beidzot, ja mēs runājam par tādām automašīnām, ko biežāk redzēsim uz ceļiem, tātad proti elektriskās automašīnas, bieži vien tās ir apstiprināts kā L kategorijas mašīnas, un tām ir ne, mazāka drošības prasība, bet ja ir vairāk šādu automašīnu uz mūsu ceļiem, tad mums ir arī jāpadomā, ka tās ir jāpiekļauj pietiekami stingriem testiem un kā, piemēram, eh, pasargāt arī eh, velobraucējus un kājām gājējus ja notiek saduršanās ar elektromobili. Un visu beidzot, EK ziņojums. Kājām gājēju drošības regulējums, iespējamie pasākumi, šeit ir izpētītas izmaksas un ieguvumi un apkopoti daudz svarīgi dati, izanalizējot arī ieguvumus un ietaupījumus. Paldies! Paldies, Kjurden kungs! Paldies par jūsu uzstāšanos. Tagad būs jautājumi un atbildes. Vīms Fandekāms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir 62 gadi, es braucu ar motociklu. Nu, īstenībā es esmu riska grupā ļoti augstu. Jāsaka, ka mani vienmēr iespaido 22 tūkstoši negadījumos bojā gājušo katru gadu. Jāsaka, ka šis skaitlis manā atmiņā joprojām ir saglabājies 22 tūkstoši cilvēku gadā. Nu, gribēju to pašā sākumā pateikt. Kjurdenkungs, man ir trīs jautājumi pirmām kārtām. Jūs šeit tikāt pieteikts panelī par automašīnu svaru, bet jūs galvenokārt runājāt par automašīnu formu, kā tie ir būvēti e, un ko e, tas nozīmē sadursmes gadījumā ar kājām gājēji. Vai es jūs pareizi sapratu? Otrām kārtām ātrums lauku apvidos un pilsētās Vai ir, e, teiksim, atšķirība vai e, negadījums e, notiek kaut kur laukos, kur parasti mašīnas brauc ar lielāku ātrumu nekā pilsētā? Es saprotu, ka vairums avāriju notiek tomēr blīvāk apdzīvotos reģionos pilsētās. Un trešais jautājums Ko dara šie kvadracikli pilsētā? Man liekas, kvadracikli ir domāti lauku reģionos. Tātad, nu, kvadracikli pilsētās, es domāju, tas nav pareizi. Paldies. Gasilanova. Silanovs kundz. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Můj, můj dotaz se... Paldies, ka devāt man vārdu. Mans jautājums ir saistīts ar testiem laboratorijās. Kādos apstākļos automašīnas tiek testētas? Vienā no attēliem bija teikts, ka trūkst statistikas datu, uh, kas būtu balstīti uz reāliem apstākļiem uz ceļa. Vai tas pats neatiecas arī uz šiem avāriju testiem? cik lielā mērā laboratorijā veiktās pārbaudas atšķiras no tā, kas notiek uz ceļa. Nu, tas varētu būt attiecināts arī uz emisiju testēšanu. Kā mēs varētu parūpēties par atbilstīgu datu ievākšanu Eiropas līmenī? Paldies! Marie Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, în primul rând, pentru... De... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo prezentāciju. Jāsaka, ka ceļu satiksmes drošība mums visiem ir ļoti aktuāla, bet man ir jāsaka ļoti godīgi. Es gaidīju īstenībā daudz vairāk tādu svarīgu datu. Tas viss te bija ļoti vispārīgi. Mums ir jāpieņem lēmumi. Uh, Mums ir nepieciešami tādi dati, kas ir uzticami un ļoti uh, lietpratīgi. Man patiešām pārsteidz tas, ka jūs teicāt, pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājies avāriju un, un bojāgājušo skaits. Bet man īstenībā ir radies iespējas, ka pilsētās avāriju skaits tieši pieaug. Tādēļ gribēju pavaicāt, Vai jūs gribat mums piedāvāt noteikti jaunas uh, normas, jaunas likumus attiecībā uz ceļu satiksmes drošību? Nu, ņemot vērā to, ko es dzirdēju no jums, es nevarētu pieņemt nekādu likumu. Man ir nepieciešams vairāk detaļu. Paldies, Kirkhop kungs. Chairman, thank you very much. Priekšsēdētāj, Paldies. Es domāju, ka tā bija ļoti interesanta prezentācija. Mans jautājums būtu ne tik daudz par uh, priekšlikumiem, bet drīzāk par citiem aspektiem. Vispirms, es domāju, ka ir pareizi teikt, ka gados veci cilvēki ir uh, vairāk ievano, ievainojumi sadursmēs ar automašīnām. Tas ir eh, pats par sevi saprotams. Tāpēc man ir jautājums, vai ir ticis veikts kāds pētījums, vai jūs par to zināt? par to, kādu uh, troksni rada automašīnas, jo īpaši ņemot vērā to, ka vien vairāk tiek izmantotas uh, eh, elektriskās automašīnas, un kā ar automašīnu krāsu, kā ar gaismām, vai tas kaut kādā veidā ietekmē to, vai automašīna tiek pamanīta vai nē, un visbeidzot, automašīnu uzbūve. Vai jums patīk tas, ka jaunās testēšana, jaunie testēšanas noteikumi, vai tie ir pienācīgi, vai arī jums šķiet, ka mums tagad būtu pilnībā jāpārdomā eh, tas, eh, kāds ir automašīnu eh, dizains tieši automašīnas priekšpusē, jo tieši ar to sadūrus divriteņu braucēji vai arī gājēji. Paldies. Tagad Karim Delī. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir izšķirīgs Mēs to atgādinājam. Eiropā lielākā daļa nāvīgu negadējumu notiek tieši um, pilsētās. Vai mēs domājam par to, kā varētu samazināt atļautu ātrumu pilsētās? Arvien vairāk pilsētu pieņem noteikumus par ātrumu ierobežošanu 30 km apmērā. Vai jums ir konkrēti pasākumi šajā jomā? Kolēģis runāja par gados veciem cilvēkiem. Es vēlētos atgriezties pie jauniešiem un bērniem. Mēs pamanām, ka automašīnu sēdeklīši nav piemēroti bērniem. Ja mēs paraugamies uz to, kāda ir dati, ir tik tiešām iemesls bažām. Es vēlētos uzdot arī konkrēts jautājums par kopīgu definīciju terminam um, uh, smagi ievainojumi pēc uh, ceļu satiksmes negadījuma. Šobrīd mums nav šādas definīcijas. Komisija piedāvā stratēģiju, bet ko jūs par to domājat? Un visbeidzot, ko jūs domājat par ceļu karti, kurā ir teicis, ka dalībvalstīm šobrīd mēs runājam arī par datu vākšanu, uh, par smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Uh, Kā jūs varētu izdarīt spiedienu, lai panāktu konkrētus mērķus, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kur gūst šādus smagus ievainojumus laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam. Es ierados ar nelielu aizkavēšanos, bet es vēlētos uh, uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas uh, autovadītāju apliecību. Vai jūs eh, arī domājat par to, kāda būs nākotnes automašīna, jo mums jau šo, šobrīd joprojām nav atbilžu uz jautājumiem par šīm te nākotnes automašīnām. Un visbeidzot, pēdējais aspekts, kas, manuprāt, ir ļoti diezgan nozīmīgs. Kā jūs panāksiet to, ka dalībvalstis ievēro ceļu drošības jautājumu. Ja jūs paraugaties uz 28 dalībvalstīm, tad atšķirības to starpā ir ļoti lielas. Ir dažas valsts, kas īsteno centienus un dažas, kas neko nedara. Tātad, ko jūs darīsiet, lai izdarītu spiedienu uz uh, dalībvalstīm, kuras nedara to, kas būtu jādara? Paldies! Danke sehr, jetzt die... Paldies, tagad uh, Dīters Lībrīgs Koks. Jūs teicāt, jo mazāka automašīna, jo lielāki ir ievainojumi eh, sadursmes gadījumā. Ja automašīnas vienmēr tiek mazākas un vieglākas, lai atbilstu vidas eh, prasībām, un ja mēs zinām, cik lielos procentu, cik lielā, mm, lielā skaitā gadījumu tieši eh, cilvēks ir atbildīgs, tad kā ir ar šo te uh, um, inteliģento asistēšanas sistēmu, vai tā var ko atrisināt? Paldies! Paldies, un tagad Pēters Lundgrēns. Paldies, priekšsēdētāji! Ar ko es varētu sākt? Kolēģi uzdeva jautājumu par to, vai ir kādas problēmas, kas ir saistītas tieši ar kravas automašīnām. Es pats esmu vadījis kravas automašīnu gadiem ilgi, un es nedomāju, ka te ir īpašas problēmas šajā jomā. Es nedomāju, ka šī automašīna kategorija rada um, īpašas problēmas. Bet ko man nācies novērot, tā ir varbūt ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības maiņa. Uh, Zviedrijā mēs cenšamies īpaši aizsargāt uh, velobraucējus, uh, ierīkojot īpašas velocēliņus, bet krustojumos mēs arvien biežāk saskaramies ar to, ka cilvēki izturs nevērīgi, to redzam arī Briselē, un bieži vien ir reāls risks uh, uzbraukt velo uh, braucējiem. Tātad velospēdisti un gājēji uzskata, ka autovadītājam vienmēr būs laiks nobremzēt un apstāties, bet diemžēl tas tā nav. Un ir jādomā par to, kā aizsargāt uh, visvājākās ķermeņa daļas. Un es domāju, kas eh, jo īpaši nozīmīgi būtu izglītot ceļu satiksmes dalībniekus, ne tikai autovadītājus, bet arī gājējus un velospēdējus, lai viņi saprast, ka nav iespējams, nedrīkst mm, pāriet ceļu, tad, kad ir sarkanā gaisma. Paldies! Liels paldies! Arī es vēlējos vēl izteikties, un tad jums būs iespēja atbildēt. Protams, ka uzvedība ir eh, izšķirīga, un Berlīnē mēs, piemēram, esam piedzīvojuši, ka. Uh, ja ir nošķirta e, velocēliņi no gājējiem, tas ir diezgan bīstami, jo uh, vadītāji e, skatās uh, drīzāk uz, uh, tikai uz daļu no šiem, no šīm joslām, viņi neredz visu, kas notiek. Protams, ka ir ļoti svarīgi, cik daudz mēs redzam. Un Tad, kad ir iespējams ar velospēdu arī uh, braukt pretējā virzienā satiksmē, tad visi autovadītāji man pīpina, bet viņi pīpina tāpēc, ka viņi man redz. Kāda autokluba pārstāvs man nesen teica, ka tad, kad nav šāda te, uh, eh, gaujēju cēliņu, tad uh, viņš pārvietojas pa kreiso pusi tāpēc, ka tad viņš labāk pārēs ceļu. Un vēl viens punkts, manuprāt, ir ļoti svarīgs ātrums. 30, 50. Vairākums atbalstīja šo te ātrumu ierobežojumu 30 km stundā. Un ir jāuzliek arī attiecīgs marķējums tur, kur, ir, tur, kur drīkst pārvietoties ātrāk. Ja mēs braucam ar 30 km stundā, uh, tad 10% eh, gadījumu eh, cilvēki iet bojā, ja mēs palielinām šo ātrumu līdz 50, tad ir 80%. Vai jums ir arī kādi komentāri par šo aspektu? Thank you very much. Lielas paldies. Jā, nu tas bija ļoti plašs jautājumu loks. par šiem, vispirms par šiem lauku ceļiem un pilsētu ceļiem, te jāsaka, ka izšķirīgs ir ātrums. Ja mēs paraugamies um, uz to, kas um, notiek uz lauku ceļa um, 100 km stundā, protams, ka ir ļoti smagi um, ievainojumi šādā gadījumā, ja notiek sa, um, sadursme. Um, bet daudz vairāk sadursmes notiek eh, tieši pilsētās, bet eh, ātrums ir zemāks. Bet Tie dokumenti, kurus mēs apskatījām un noteikumi, kurus mēs apskatījām, eh, mums liek domāt, ka būtu Labi, ja ātrums būtu 40 km stundā un visas automašīnas ir uzbūvētas tā, lai vislabāk aizsargātu uh, eh, gājējas, tad, ja šis ātrums ir 40 km stundā. Es runāju par laboratorijas testēšanu un tika uzdots jautājums par to, kā šī testēšana um, patiesībā izpaužas reālos braukšanas apstākļos. Es vēlējos teikt, ka mums ir nepieciešams vairāk datu, lai saprastu, kā rīkoties, jo tas, kas notika 70. un 80. gados, pētījumi eh, tika um, balstīti um, uz eh, tā, šādiem te um, apstākļiem, kas netika pārbaudīti. Šobrīd cilvēki nepārbauda to, kāda ir ietekme tik tiešām uz ceļiem. Cenšos salasīt savas piezīmes. Tālāk bija jautājums par likumdošanas noteikumiem, kā mēs varētu nodrošināt to, ka ik viens visā Eiropā ievēro noteikumus lai būtu vienprātība par to, ka 28. Eiropas Savienības dalībvalstīs vienlīdzīgi tiek pielietot, piemērot noteikumi. Tieši tāpat kā mums ir emisiju eh, standarti, um, mums varētu būt arī drošības standarti, dažus no tiem būtu ļoti vienkārši pieņemt un uzlikt par pienākumu. Bija jautājums arī par gados veciem satiksmes um, dalībniekiem. Man pārsteidz tas, cik ļoti mēs esam viegli ievainojami, jo vecāk mēs kļūstam. Un jautājums bija arī par automašīnu troksni. Ja mums būtu šīs te elektriskās automašīnas, kurām vairs nav aizdedzis motori, ko tas nozīmē? Uh, Jāsaka, ja automašīna pārvietojas ar 40-50 km stundā, tad troksnis no riepu bremzes ir lielāks nekā no motora. Un mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt. Varbūt, ka mums varētu būt viedās automašīnas, kas varētu paredzēt, ja konstatēt cilvēku tuvošanos. Bija jautājums arī par gaismām, Eh, sākotnē tika ierīkots eh, kā standārts tas, ka tiek iedegtas eh, dienas gaismas. Bet ir jāsaprot arī par to, ka nav tikai šīs gaismas, kas ir iedegtas pastāvīgi, ir arī bremzēšanas gaismas. Mēs esam ierīkojuši eh, automašīnās arī avārijas bremzēšanas sistēmas un, un ir ļoti daudz pētījumu, kas parāda, cik lielā mērā tas ir bijis efektīvi tieši tāpat kā obligātā gaisma ieslēgšana. Bija arī ļoti specifisks jautājums par, par drošības testiem vai tie ir piemēroti, vai ir iespējams konstatēt kādu ieteikumu, tas atstāja uz um, gājējiem. Nē, šie testi nav piemēroti. Cilvēki gūst ļoti smagus ievainojumus. Mēs varētu tos novērst. Jo sadursmes reālajā dzīvē ir daudz smagāks. Vai manā rīcībā vēl ir nedaudz laika? Jā, tad par pilsētām. Bija daudz jautājumu arī par pieļaujamo ātrumu pilsētās 30 km stundā. Varbūt tas ir arī pareizais risinājums. Daudz pētījumu liecina par to, ka daudzās pilsētās ir izdevies samazināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu tieši samazinot pieļaujamo ātrumu no 50 līdz 30 km stundā, jo um, automašīnas vadītājam ir iespēja ātrāk ieraudzīt um, cilvēku ceļu. Tad vēl bija arī jautājums par bērnu sēdeklīšiem automašīnās. Tā ir diezgan jauna likumdošana, Nu, redzēsim, eh, cik labi mums veiksies ar tās īstenošanu, bet jāsaka, kopumā man šie noteikumi šķiet pieņemami. Bet šie bērnu sēdeklīši, protams, aizsargā bērnus tikai tad, ja viņi ir pienācīgi ievietoti automašīnā un ja vecāki ieliek bērnu šajā sēdeklī, un tas, protams, ir izglītības jautājums arī. Uh, There was a question on the EU drive. Bija arī jautājums par Eiropas autovadītāju apliecību. Es lī, īsti līdz galam to neizpratu. Tālāk bija jautājums par automatiskām automašīnām, kā automašīnas nākotnē mainīsies, ir kāda sistēma, kuru ir iespējams izmantot jau šobrīd. Diezgan daudzi eh, šo nākotnes automašīnu modeļu jau šobrīd tiek testēti. Arī Londonā, Grīničā tiek eh, testēta šāda automašīna. Tātad ir vesela virkni dažādu pētījumu, kas šobrīd norit, un pavisam drīz mēs piedzīvosim to, ka būs iespējams izmantot automātiskās automašīnas. Protams, ka ir daži regulatīvie ierobežojumi, bet tehnoloģijas jau ir diezgan labi attīstītas. Daudzos eh, gadījumos eh, būs iespējams ierobežot sadursmes skaitu, jo 55 gadījumos eh, sadursmi ir vainīgi cilvēki bet jāsaka, automātiskās automašīnas neļaus pilnībā izskaust sadursmes. Mēs paraudzījāmies uz uh, sadursmēm. Um, mēs paraudzījāmies konkrētiem piemēriem Vācijā un apvienotajā karalistē, kur tiek izmantotas automātiskās automašīnas, bet uh, jāsaka, dažos gadījumos bija skaidrs, ka, teiksim, uh, um, dzīves autovadītājs būtu varbūt novērš šo sadursmi. Tā kā tas nav viennozīmīgs jautājums. Tālāk bija jautājums par to, ka automašīnas kļūst arvien vieglāks, arī lielās automašīnas. Automašīna izmēri kļūst mazāki. bet ļoti daudz apvidus automašīnu joprojām tiek pārdots uh, eh, Eiropas Savienībā un tās nokļūst mūsu flotē. Un jautājums ir par to, kas notiek tad, ja uh, šāds te apvidus auto uh, sadurs ar vieglākām automašīnām. kas attiec uz joslu uzraudzības sistēmām, avārijas bremzēšanas sistēmām, citām asistēšanas sistēmām, es esmu pilnībā par tām. Mēs tik tiešām uzskatām, ka tas ļaut izglābt cilvēku dzīvību. Tāpēc mēs, protams, vēlētos, lai šie aspekti arī tiktu iekļauti uh, regulējumā. Es nerunāju par smagajām automašīnām, saku deputātam no Zviedrijas, es runāju par apvidus auto. Jā, jūs runājāt par iedzīvotāju izglītošanu, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Bet uh, mēs ļoti daudz varam darīt arī strādājot tieši pie automašīnām. Un tālāk uh, priekšsēdētā jautājums par ātrumu un uh, velospēdistēm. Jāsaka, um, ļoti svarīgs ir acu kontakts, ļoti svarīgi ir redzēt cilvēkus uz ceļa, un tas ir jāpatur prātā, strādājot arī pie automašīnu dizaina. Paldies! Jā, liels paldies, Kjūdenkungs, par jūsu prezentāciju. Paldies arī par jautājumiem un atbildēm. Un tagad Nākamā paneļa diskusija - regulatīvais ietvars un īstenošana, un tagad vārds vispirms Šabalcam Šmitam, kas pārstāv uh, MUV ģenerāla direktorātu. Katram runātājiem būs 7 minūtes, jums arī lūdzu. Priekšsēdētāji, godētie deputāti, liels paldies par to, ka esat uzaicinājuši komisijas dienestus piedalīties šīs dienas uzklausīšanā. Pavisam īsi arī uh, paskaidrošu, kā mēs raugāmies uz esošo situāciju un tad kādi ir mūsu plāni nākotnēji. Runājot par uh, sasniegumiem uh, drošībā uz ceļiem Eiropas Savienībā, jāpasaka, skaidrs, eh, skaidri uh, panākumi ir lieli. Uh, situācija uz ceļiem. Tur ir tā situācija, kur tiešām pilsoņi var ikdienu baudīt tos sasniegums, ko esam panākuši. 20 gadus jau ceļu satiksmes drošība ir kopējā mūsu akī. Esam izglābuši desmitiem miljonu cilvēku dzīvību. Un jūs redzat šajā tabulā, kā mums tas ir izdevies. Ja jums ir laba redzēt, tad redzēsiet arī, ka 28 tūkstoši cilvēki glābti laikā no 1 līdz 15 gadam. Mēs esam tiešām globāli līderi ceļu satiksmes drošībā, skaitļu jomā, ASV. Iespēja iet bojā uh, ceļu satiksmes negadījumā ir divkārši liela nekā Eiropas Savienībā, taču esam arī globāli līderi politikas instrumentu jomā dažus mēnešus atpakaļ ANO pieņēma. Uh, atbilstīgi ilgspējīgās attīstības mērķiem, konkrētu mērķi, kas ir ļoti līdzīgs tam, ko mēs pieņemām 15 gadus atpakaļ, kad pirmo reizi mēs pieņēmām mērķi uz pusi samazināt uh, bojā gājušo skaitu uz ceļiem Eiropas Savienībā. Protams, ka šī evolūcija nekad nav bijusi lineāra, ir bijuši veiksmīgāki periodi, mazāk veiksmīgi periodi, bet jūs redzat pēdējo divu gadu laikā samazinās eh, šis skaitlis, skaitlis stagnē, un interesanti ir arī redzēt, ka akcenti mainās. Eh, kopā bojā gājušo skaits samazinās. Mēs redzam, ka arī ja mazāk aizsargāto eh, ceļu lietotāju īpatsvars pieaug. Uh, tad gājēji, vecāku gadagājumu cilvēki, velosipēdisti un tam līdzīgi. Tad, nu, jautājums, kā risināt šo izaicinājumu, kā saglabāt mūsu veiksmes stāstu un piemēroties jaunai situācijai. Esam arī izvērtējuši eh, mūsu politiku, to veicām pagājušajā gadu, un te ir trīs virzieni, kur mēs kā komisijas dienesti vēlētos strādāt. Vispirms ir likumdošanas gros likumdošanas jomā likumdevējs ir paveicis visus mājas darbus. Tiesību aktu kopums ir noslēgts un pilnīgs. Ir viena lieta, pie, viena jums, kurām ir jāstrādā rītdienas transporta līdzekļi. Kur mēs tiešām redzam ārkārtīgi lielu potenciālu ceļu satiksmes drošībai. Ja mēs izkaudīsim visu cilvēku kļūdas, tad tiešām būs milzīgs eh, potenciāls runāt par labiem skaitļiem. Uh, Mēs pie tā strādājam, bet arī mēs eh, raugāmies uz klasiskākiem tiesību aktiem, un šeit ir jārunā par vispārīgo drošības likumdošanu, par ko jūs runājāt savā prezentācijā, bet arī infrastruktūras drošības pārvalde. Mēs gribētu redzēt, vai un kur ir potenciāls, kas ir pietiekami liels, lai stiprinātu tiesību aktus, lai labāk aizsargātu uh, šos ievainojamākos ceļu lietotājus. Otrā joma, otrais virziens, kur mums ir jāiet harmonizācija Eiropas Savienības līmenī, raugoties uz šo kārti, jūs redzētu ļoti harmonisku bildi. Visa Eiropa ir zaļā krāsā, un šeit zaļš nozīmē uh, vidējais rādītājs ceļu satiksmes uh, negadījumu skaitā vai bojāgājušo skaitā. Tātad šis attēls ir labāks nekā agrāk, bet jūs tomēr redzat, ka ir arī sārkans. Tās ir dalība valstis, kuras vēl uh, tiešām ceļu satiksmes uh, drošībā nav pilnībā progresējušas. Situācija ir laba, bet nepietiekami labi. Tas ir izaicinājums mums visiem. Uh, mums ir nepieciešama harmonija Eiropā. Nevaram pieņemt to, ka ceļu satiksmes drošība nav kopīga vērtība. Pass, course, say... Un uh, tiešām ir jāteic, ka subsidiaritātes jautājums ir svarīgs izglītība, īstenošana, visas šīs uh, juridiskās sistēmas, tas viss ir dalībvalsts pārziņā. Uh, Mēs varam palīdzēt, bet, diemžēl, mums nav uh, kādu ceļu satiksmes drošības fondu, ar kuriem mēs varētu palīdzēt valstīm. Bet mēs varam palīdzēt, palīdzēt valstīm apmainoties ar praksi, pieredzi, rekomendācijām, organizējot darba grupas, seminārus, kur dalība valstis tad var arī pilnveidoties un arī rēķināmies arī ar jums, deputāti. Dodieties uz savām vēlē, saviem vēlēšana apgabaliem un runājiet par ceļu satiksmes drošību, jo tas ir ļoti liels izaicinājums, lai visas dalību valstis piedalītos šajā jomā, kur mums ir jābalstās uz sadarbību. Un trešais virziens, kurā mēs, kā Eiropas komisija, vēlamies strādāt, paplašināt mūsu apvārsni nerunājot tikai par bojā gājušajiem, uzskatām, ka ceļu šāds satiksmes drošība nozīmē arī nopietnas uh, miesas bojājumus. Esam jau trīs gadus atpakaļ strādākuši strādāt ļoti apņēmīgi. Uh, Mēs sākām tādā situācijā, kur bija 17 dažādas definīcijas par nopietni ievainotu personu. Tagad mums ir viena definīcija, mums ir metodes, mēs zinām, kā apkopot datus, un tagad esam tādā situācijā, kur um, es šeit esmu tiešām optimistiski noskaņots par to, ka mēs varam nopietni sākt strādāt uh, ar um, kopīgiem Eiropas datiem par nopietniem um, ievainojumiem, lai saprastu, kur tas uh, un kā notiek visvairāk, jo tas nav identiski saistīts ar bojā gājušo problemātiku. Mēs tagad varam labāk saprast, kā uh, šie ievainojumi rodas, un tad arī redzēt, vai nepieciešama politiskā rīcība vai nē. Un tad vēlreiz izcēlšu to, kas arī tik minēts iepriekšējās diskusijās, ka galvenā problēma ir tieši urbānās teritorijas. Tās ir pilsētas, kur subsidiaritātes principa dēļ mēs nevaram tieši iejaukties, jārod veidi, kā palīdzēt dalību valstīm, lai tās uzlabo ceļu satiksmes drošību arī tajās zonās un teritorijās, kur mums nav tieša kompetence, bet kur varam tiešām mainīt situāciju. Priekšsēdi mēģinājos aprobežoties ar septiņām minūtēm. Paldies par uzmanību, paldies par prezentāciju. Nākamais runātājs. Hansen kungs no Eiropas drošības transporta aģentūras. you very much uh, on behalf of your... Paldies. E, paldies par šo uzaicinājumu piedalīties ETSC Eiropas transporta drošības padome. Man arī ir tikai septiņas minūtes, esmu sagatavojis brīfingu, kas ir uh, pieejams uh, pie zāles ieejas, iepazīstieties ar to, iespējams, ka nevarēšu pieskarties visiem punktiem. Uh, Tad runājot par skaitļiem, vispirms sniegšu skaitļus no aviācijas un dzelzceļa transporta jomas. Mums ir jāstrādā pie tā, lai samazinātu visas eh, eh, bojā gaišos visās transporta jomās, bet vēlos salīdzināt 13. gada skaitļus ar eh, um, bojā gaišiem uz ceļiem. Tātad, um, 25,845 pavisam ir gājuši bojā, situācija, par ko runāja iepriekšējie runātāji, diemžēl nav laba. Mēs eh, redzējām ļoti pozitīvu samazinājumu bojagaišo skaita ziņā uz ceļiem laikā no 13. līdz 14. gadu 6,7% samazinājums ir nepieciešams, lai samazinātu, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķi 20. gadam. Laikā no 13. līdz 14. gadam samazinājums bija tikai 0,2%. Ir jārīkojas vairāk Eiropas līmenī un dalību valstu līmenī. Mēģināšu tagad arī paskaidrot, kādas tad ir mūsu prioritātes, kāds mēs vēlētos redzēt, un tad ir finansiāls aspekts um, tātad paralēli šiem cilvēku traģēdijām, uh, protams, ka tas maksā arī naudu. Un šeit ir aprēķins, ko veic mūsu padome, ko esam ietaupījuši saistībā ar tiem cilvēkiem, ceļu lietotājiem, kas nav gājuši bojā, ņemot vērā šo samazinājumu laikā no 13 vai 14 gadam. Mēs aicinām piešķirt fondus, gan ES fondus, gan nacionālo uh, finansējumu, lai varētu pieņemt pasākumus un uh, uh, apkarot ceļu satiksmes nedrošību. Tālāk ir arī kopīga definīcija, kas bija panākt 13. gadā par nopietnu ievainojumu, tad kādu pasākumu, lai samazinātu šos nopietnos uh, uh, ievainojumus. Te mēs redzam arī aprēķinus. ETSC mīnus 35% nesen to arī atbalsta Eiropas parlaments balsojumā, balsojot ar Vandikām kunga, kunga balto grāmatu ziņojumu. Tad ir arī rakstiskais um, aicinājums. Mēs aicinām uh, jūs un kolēģus parakstīt šo mūsu aicinājumu. Ir nepieciešami mēģi, lai samazinātu bojā gājušo skaitu un arī nopietnos ievainojumus. Tas būs arī stimuls uh, rīcība Eiropas līmenī, tas sniegs arī vēl lielāko stimulu tajās jomās, kur Eiropas Savienībā ir kompetence, piemēram, ritekļu drošības standārti. Tas arī palielinās um, konkurence starp dalību valstīm. Mēs redzam no pieredzes, kāda mums ir bijusi, analizējot bojā gājušo skaitu da dažādās dalību valstīs Mēs redzam, ka uh, pro, uh, monitorings ir ļoti svarīgs, lai stimulētu rīcību ES un nacionāla līmenī. ETSC organizējas arī kampaņu, mums ir arī deklarācija, mēs turpinām šo darbu pēdējo desmit dienu laikā. Bijuši arī pārstāvi no ETSC šeit parlamentā, bet arī citi, arī pārstāvs, kas runās pēc manis lai šo mūsu deklarāciju nosūtītu komisijas augstākā līmenī Junkeri kungam, bet, protams, arī Bultas kundzei, transporta komisārei. Mums ir jādomā par to, kā noteikt šo nopietno ievainojumu mērķi pēc iespējas ātrāk, jo tik tiešām uzskatām, ka tas ir jādara tagad. Tālāk. Raudzīsimies plašāk ilgu laiku ir bijusi tāda nulles vīzija Eiropai. 2011. gadā komisija pieņēma paziņojumu, un tad arī padome par šo izteiksies vēlāk ETSC arī atbalsta visu šo vīziju, taču mums ir nepieciešami dažādi mērķi un uzdevumi jāstrādā. Arī par jaunām tendencēm, pie jaunām tendencēm Jā, piemēram, pār uh, braukšanu pie stūri skatoties telefonā, arī jūs tagad skatāties telefonā, jārunā arī pie jāsadā pie ātruma, alkohola un jostām. Ātrums. Jārunā gan par autotransporta drošību, gan arī par infrastruktūras drošību. Ir pārstāvi arī no policijas, kas arī uh, pār, runās par uh, Uh, likumdošanas stiprināšanu šajā jomā, kontrols jomā un tālāk pēdējā prioritātes jome, joma ir uh, transporta līdzekļu drošība. Jūs kā deputāti pārstāvat šeit pilsoņus, bet jūs pārstāvat arī patērētājs. Tiešām uzskatu, kā ceļu satiksmes drošība ir patērētāja jautājums. Patērētāji Eiropas Savienībā viņiem ir jābūt vienlīdzīgai pieejai drošām automašīnām. Diemžēl pašlaik tas tā nav. Ir dažāda autotransporta, kas tiek pārdot Eiropas Savienībā ar ļoti atšķirīgiem drošības standartiem. Dažās valstīs šie standarti ir ievērojami zemi. Mēs aicinām um, noteikt vienu drošības standārtu, un tagad ir arī iespēja šogad to darīt, pārskatot vispārīgo drošības regulu un arī kājām gājēju aizsardzību dzīves regulu, bet runājot par šo vispārīgo regulu, tad tas saistīts ar trim galvenajām minētajām prioritātēm. Arī palielinot uh, šo um, jo, braukšanas jostas izmantošanu, samazināt ātrumu, arī alkoholu samazināt Visbeidzot, ko varat darīt kā deputāti? Mēs tiešām aicinām rīkoties Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienībai ir spēlējama svarīga loma. Šeit ir saraksts ar mūsu prioritātēm. Runājot arī par nopietno ievainojumu mērķiem, pasākumiem, pārskatīsim infrastruktūras direktīvas, stiprināsim arī satiksmes likumdošanu arī mazāk aizsargātos aizsargāsim. Un tad svarīgi pasākumi arī nacionālā līmenī. Runājiet ar saviem satiksmes ministriem eh, dalību valstīs un tad rādiet piemēru, kā profesionāļi, kā deputāti, bet arī savā privātajā dzīvē. Tad tiešām domājiet par to, ka jūs varētu eh, šeit ieviest izmaiņas. Paldies par uzmanību, paldies visiem! Vielen Dank, Ellen. Paldies. Kunri Kūr kungs. Good, after Good afternoon, everybody. And Sveicināti, paldies par šo uzaicinājumu. Es esmu no Tispola. Tā ir Eiropas organizācija, kas apvieno visas um, uh, satiksmes policijas spēkus. Uh, Eiropas Savienībā. Tātad 28 eh, dalību valstīs tā pie mums eh, līdzdarbojas un arī Norvēģija. Nu jā, saka, ka ar vienu attēlu var eh, pateikt vairāk kā ar tūkstošu vārdiem un parādīšu jums īsu video filmu, kurā ir parādīts, ko mēs īsti darām.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 already the slide with the human toll on our roads. Jāsaka, ka mēs dzirdējam, cik daudz cilvēku iet bojā uz ceļiem. Eiropas komisija arī sniedza pārskatu. Kā jau jūs redzēt filmā, Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, bija dzīves glābšanas projekts un tagad ir arī jaunas aktivitātes, ir arī citi projekti, kas ir domāti, lai samazinātu bojā gājušo skaitu uz Eiropas ceļiem un arī smagi ievainoto skaitu. Un nākamajā attēlā jūs varat redzēt, ka mēs ticam pārobežu sadarbībai. Tā ir ļoti nozīmīga un gada laikā notiek deviņu uh, nedēļu uh, garas operācijas, kurās mēs īstenojam dažādas drošības pasākumus. To redzējāt arī mūsu filmā. Ja mēs uh, uh, runājam par uh, pārbaudēm uz ceļiem, jāsaka, ka katru gadu mēs veicam aptuveni divus miljonus alkohola pārbaužu uz ceļiem. Tātad vai šoferi ir dzēruši vai nē? Okay. We're not only about the doing, we're also about the talking, so we have lots of Mums ir arī daudz semināru, konferenču, apmaināmies ar paraugu praksi. Eiropas Savienībā 15. gadā notika uh, arī seminārs par alkoholu lietošanu pie stūres un liela konference notiks arī Manchesterā oktobra mēnesī. Okay, communication is very important for us if you want to know more. Komunikācija mums ir ļoti svarīga, ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par mūsu darīto. Ja runā par galveniem nāves iemesliem pie stūras, jāsaka, ka ļoti uh, Daudz cilvēku iet bojā arī tādēļ, ka runā pa telefonu pie stūras, un jāsaka, ka jūs varat pie mūsu tīmekļa vietnē vēl vairāk informācijas iegūt, un mūsu mērķis ir samazināt uz pusi bojā gājušo skaitu uz Eiropas ceļiem. Šķiet, ka esmu visu savu laiku izmantojis. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, paldies! Žanons Mēršs no Eiropas ceļu satiksmes negadījumu upuru asociācijas. Thank you, Chair, and also paldies. This hearing and invite. Paldies, paldies, ka organizējāt uzklausīšanu, paldies, ka mani uzaicinājāt uz šo pasākumu. Parasti es sēžu eh, pie datora, nu tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka beidzot var cilvēks redzēt. Es pārstāvu ceļu satiksmes negadījumu upuru organizāciju. Mēs vēlamies samazināt negadījumu skaitu, mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas upuru tiesības un Protams, tas ir arī tiešā veidā saistīts ar negadījumu prevenciju, un bieži vien šis aspekts tiek nostāts, atstāts novārtā. Un kas notiek pēc negadījuma, ir jāparūpēs ne tikai par uh, upuru aprūpēšanu, bet arī par taisnīgumu. Jau Koha ziņojumā bija runāts par balto grāmatu Un par uh, to, ka vajadzētu censties samazināt līdz nulē šo negadījumu skaitu, šo upuru skaitu. Un mēs redzējām, ka negadījumu skaits samazinās, samazinās arī smagi cietušo skaits. Un mums ir uh, jādara vairāk un nadzīgāk, un tie, kas saka, ka šis nulles uh, līmenis ir nesasniedzams, es varētu teikt to, ko teica Asīzes Francisks. Tātad kas ir nepieciešams, kas ir iespējams, un tad jūs saprotat, kas nav iespējams. Un mēs vēlamies samazināt negadījumu skaitu līdz 15% pa, līdz 2020. gadam. Mums jādomā par labāku infrastruktūru, sevišķi uh, tādiem neaizsargātākiem satiksmes dalībniekiem, invalīdiem, maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem. Un jāsaka, protams, cilvēki var pieļaut kļūdas, tas noved pie negadījumiem. Un cilvēka ķermenim, protams, ir ierobežotas spējas um, izturēt dažādas ievainojumus un traumas. Auto ražotājiem arī jāparūpējas, lai mašīnas būtu pēc iespējas drošākas Un, ja, piemēram, negadījuma laikā kāda daļa uh, nav uh, pierādījusi savu drošību, tad ir jādomā par nu, to, kā uzlabot uh, citas daļas. Alans jau runāja par drošām automašīnām, ir nepieciešama droša infrastruktūra, kas pielāgota cilvēkiem. Uh, Un mums ir jāpadomā, lai ne tikai mašīnas būtu piemērotas uh, cilvēkiem, bet arī infrastruktūra tāda būtu, un lai uh, tas viss būtu piemērots arī vārīgākiem satiksmes dalībniekiem, un jābūt arī uh, satiksmes tātad ātruma ierobežojumiem, un jāprūpēs, lai cilvēki tos atbalstītu. Un Alans arī savos attēlos parādīja, ka jānosprauž mērķi, lai samazinātu smagu traumu gadījumus mēs varētu tātad iet pār robežām ne tikai, lai uh, glābtu dzīvības, uh, pārveidojot jūsu saukli, bet arī, lai samazinātu smagu ievainojumu skaitu. Jāsaka, ka jau vairāki uh, Luksemburgas deputāti to ir pārakstījuši, 5 no 6, nu jā, mums to viegli izdarīt, jo tikai 6 deputāti no Luksemburgas ir Eiropas parlamentā. Uh, Un tā tad par 30 kilometriem pilsētās jau tika teikts, jā, pilsētās nav jādrāžas ar automašīnu lielā ātrumā, drošībai ir jāprevalē, un Eiropas Savienība var izteikt rekomendācijas arī par ceļu satiksmes drošību pilsētās, kā arī Madelī jau ir sagatavojusi ziņojumu par urbāno mobilitāti, bet es varētu vēl pielikt priekšā vārdu ilgtspējīga urbānā attīstība Eiropas Savienībā. Yeah, 1300 katru gadu 1300 bērnu uh, iet bojā šajos negadījumos, un 10 tūkstoši bērnu gūst smagus uh, ievainojumus. Nu, Mēs gribētu, lai šis skaitlis būtu nulle un daudzi vēl nomirst vēlāk eh, no eh, piesārņojuma. Tādēļ mums jāpadomā par citiem transporta veidiem, kas ir draudzīgāki. Jā, nu mēģināšu lēnāk runāt, saka runātājs. Un, piemēram, kā transportēt šos cilvēkus, vai jūs, piemēram, viņus varētu ielikt vienā mašīnā, uh, un vai tas būtu droši abiem diviem, tātad vecāku cilvēku 80 gadīgu un bērnu, ja viņiem abiem uh, šī automašīna ir pietiekami droša, tas nozīmē, ka tā ir gan droša, un labajā pusē jūs redzat um, uh, konkursa rezultātus, tātad mums bija konkursa, uh, skolā kāds puisītis zīmēja uh, zirgus, un, nu, varbūt zirga arī ir drošāks satiksmes līdzeklis, tas noteikti nav tik piesārņojoši, un apakšā jūs redzat attēlu no Bogotas Kolumbijā. Ai, I have my promises. So it's the way uh, should be to die. Tagad ir nu, tāds ieskats nākotnē, kādiem ir jāizstās automobīļiem nākotnē. Uh, Tagad eh, lielākā daļa mašīnu eh, tiek eh, nu, ar tādām ierīcēm aprīkots, kas īstenībā tām nebūtu uh, future because we think also that the car street ir, ir spēcīgāks nekā tas reāli būtu vajadzīgs, lai pārvietotos pilsētā un tās ir da, pa, daudz par ātru. Uh, Es īsti neesmu pārliecināts uh, par Ričārda teikto, tātad par afidus automašīnām ir šīs uh, eh, vispārējas izmantošanas mašīnas, uh, par tām es neesmu pārliecināts, bet afidus automašīnas bērniem un uh, vecākiem cilvēkiem ir ļoti bīstams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 ceļiem tiek uzstādītas, piemēram, Luksemburgā arī kameras, novērošanas kameras, lai šoferi brauktu lēnāk, un tas arī varētu būt viens no me, viens no mehānismiem, kā uzlabot uzvedības ceļa. Un šeit ir automašīna, kas brauc, brauc bez šofera. Nu, varbūt tā patiešām ir reāla nākotne. Es domāju, ka šeit ir ļoti labi drošības uh, mehānismi, kā jūs redzat, lapajā pusē. Uh, Jāsaka, ka ļoti daudzi cilvēki joprojām zaudē dzīvības uz Eiropas ceļiem, lai uh, varētu šo skaitli samazināt. Mums ir jābūt aktīvākiem, mums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm un lūdzu visi kopīgiem spēkiem tieksimies uz šī rezultāta sasniegšanu. Paldies! Paldies! Un Pēdējā attēlā mēs arī atradzām Bauškungu, kas bija Luksemburgas uh, satiksmes ministrs. Ienesa Jālsenders, lūdzu. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Siento no haber podido estar en el arranque del todo, pero. Jā, paldies. Es nedzirdēju eh, visu uzstāšanās no paša sākuma, bet, eh, nu, neierados arī par vēlu. Proti, man vēl ir iespēja uzdot jautājumus. Raugoties nākotnē, mums ir palikuši tikai pāris darba gadi šeit Eiropas e, parlamentā šī mandāta ietvaros, tāpēc mums būtu jāpastiprina savu centienu. Mēs vēlētos pieņemt pakotni, e, likumdošanas pakotni ceļu satiksmes drošībai. Mums, protams, ir jāpērvērš e, direktīvām, kuras jūs pieminējāt, un vispārējā drošība ir ārkārtīgi nozīmīga jo šobrīd ir ļoti daudz automatizētu sistēmu, kas tiek iebūvēts automašīnās. Un mēs šobrīd esam tādā fāzē, kurā infrastruktūrā ir milzīga nozīme. Tas, protams, rada risku. Un mums ir jārisina šie jautājumi steidzami. Tāpēc mēs vēlētos iegūt arī skaidru informāciju no jums. Es domāju, ka mums ir nepieciešams struktūrēts pasākumu kopums, lai mēs varētu nākt klajā ar nopietnu kompromisu, par kur varam vienoties ar komisiju. Ir nepieciešami specifiski priekšlikumi, piemēram, kas attiecas uz sankcijām. Un, protams, ka mums ir jāgūst arī informācija par to, kā tiek īstenot šī likumdošana dalībvalstīs, un ja tā netiek īstenot, ir nepieciešams arī sankcijas. Tātad cilvēki, kas pārkāp likumu, viņiem par to ir eh, jāsaņem sods, un Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāpiemēro pienācīgi šie te, eh, drošības pasākumi. Kā jau es teicu, mums vairs nav tik daudz laika strādājot šajā sasaukumā, Un bieži vien mēs esam dzirdējuši, ka mums ir jāinvestē vairāk līdzekļu ceļu satiksmes drošībā. Mēs to darām jau strādājot pie Connecting Europe Facility. Es domāju, ka ja jūs varētu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, mēs noteikti to varētu iestrādāt mūsu priekšlikumā, kas attiecīgi ļautu uh, mums palielināt arī eh, to līdzekļu apjomu, kas tiek atvēlēts eh, budžetā tieši eh, ceļu drošības pasākumiem. Es domāju, ka strādājot pie Connecting Europe facility, mēs varētu domāt gan par lauku rajoniem, gan arī par pilsētām, ja mums būtu konkrēti priekšlikumi. Šķiet, ka Mērškungs runāja par automatiskajām automašīnām, nu, jāsaka, man nav, pašai nav automašīnas, bet es esmu īrējis vairākas. Un šī, šīs automašīnas ir aprīkotas ar automat, automatisko um, automašīnas noviet, novietošanas sistēmu. Šāda sistēma pakāpeniski tiek iebūvēta uh, jaunajos modeļos. Cik ātri, jūsuprāt, šī tendence attīstīsies? Nu, ir pavisam skaidrs, ka tik drīz mēs vēl nevarēsim izmantot vietās automašīnas, bet uh, cik strauji šis progress uh, ir iespējams? Mums ir jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk, un mums ir jādara tas pēc iespējas demokrātiskāk. Ceļu satiksmes drošība ir ārkārtīgi nozīmīga. Mūsu pilsoņi no tā ir atkarīgi. Pilsētas kļūst arvien lielākas, un ceļi kļūst arvien bīstamāki. Arī cilvēkiem kuriem ir droši auto. Paldies! Tā kā ļoti daudz deputāti ir ieteik, pieteikušies, lai uzdot savu jautājumu, tad jautājumam katram tiks atvēlēta viena minūte. Šie visi deputāti ir pieteikušies, lai izteiktos. Nākamais. Tēlēkungs. Paldies priekšsēdētājiem! Man ir divi pavisam īsi jautājumi ap komisijai par šīm zonām, kurās uh, pilsētās ir atļauts pārvietoties ar ātrumu 30 km stundā. Vai jūs prāt tas darbojas un kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt to, ka šādu zonu kļūst arvien vairāk? Otrakārt, jūs pieminējāt to, ka ir paredzēts pārskatīt uh, uh, automašīnu drošības uh, regulu. Ko jūs prāt būtu iespējams uh, darīt, lai aizsargātu jo īpaši velobraucējus? Paldies! Paldies par to, ka jautājumi bija īsti. Tagad vārds Ismēlam Ertugam. Jā, paldies. Paldies arī ekspertiem paneļdiskusijā. Man būtu divi jautājumi. Mēs jau gadiem ilgi Eiropas Savienībā strādājam pie tā, lai palielinātu drošību, lai samazinātu bojāgājušo skaitu, strādājam pie tehniskiem uzlabojumiem un strādājam arī pie drošākām um, smago automašīnu kabīnēm un tā tālāk tā joprojām. Bet mēs te varam strādāt pie šīs likumdošanas, ja tā netiek īstenot dalībvalstīs, tas neko nedod. Tāpēc mans jautājums būtu sekojošs. Kā jums šķiet, kāda ir komisijas attieksme pret dalībvalstīm, kuras pienācīgi īsteno vai attiecīgi neīsteno eh, šo likumdošanu. Un tālāk man būtu jautājums eh, par šo te automātisko vadīšanu, vai tā būtu jāturpina attīstīt, jo no komisijas puses joprojām pietrūkst tāds kā zaļās grāmatas, kādā virzienā mēs eh, ejam šajā jomā. Tātad ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl būtu uh, jāizlem, tāpēc ļoti interesanti būtu uzklausīt jūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies, un tagad Dīters Libriks Koks. Jā, liels paldies, liels paldies arī ekspertiem. Man konkrēts jautājums eh, dispo pārstāvim. Vai jums ir problēmas ar Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumiem eh, gan dispo darbā, gan kopumā sadarbojoties ar Frontex, Eiropol un līdzīgām eh, iestādēm? Vai arī tas viss labi darbojas? Paldies, tagad vārds Čekie Fosterei. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka neierados uz šo sanāksmi no paša sākuma. Man būtu uh, trīs, četri jautājumi. Vispirms es vēlētos runāt par motocikliem. Man ir uh, velospēds, un uh, es pārvietojos ar velospēdu redzu, kas notiek. Ir pilnīgi skaidrs, ka velospēdu uh, velobraucēji um, nav pietiekami aizsargāti. Es vēlētos, um, lai velobraucējiem būtu pienācīga apdrošināšana. Es, protams, atbalstu pārvietošanos ar uh, riteņiem. Tālāk, kas attiec uz pilsētām, tad mums Ir ļoti daudz dažādu pasākumu, ko esam ieviesuši, piemēram, uz gājēju pārējām un tālāk, tā tālāk un tā projām, bet ir nepieciešama labāka izglītošana skolās, jo ļoti daudz bērni tomēr kļūst par negadījumu upuriem. Es domāju, ka braukšanas un autovadīšanas standarti ir uzlabojušies. Es domāju, ka jaunie automašīnu modeļi to pieļauj Šobrīd uh, ļoti daudziem pat nav izpratnes par to, uh, kā darbojas motors un tā tālāk. Tā joprojām es domāju, ka būtu nepieciešams striktāki uh, testi un pārbaudas pirms tiek piešķirts autovadītāja apliecības. Un tālāk par um, šosejām un tā ir skaidrs, ka ātrums nogalina, un tas tā notiek arī uz šosejām. Mm. Es domāju, ka nav izpratnes eh, par to, kā būtu jāuzvedas uz ceļiem. Šobrīd ir uh, skaidrs, ka mums ir jāizglīto uh, vairāk uh, vadītāji. Uh, ir jādomā par to, kā mēs varētu palīdzēt viņam izvairīties no ceļu satiksmes uh, eh, negadījumiem. Paldies! Paldies, un tagad uh, Rīta Klūna. Jā, paldies priekšsētā. Ļoti daudz informācijas mēs saņēmām, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo īpaši uh, viss tas, kas mums palīdzēs uh, nospraust mērķus. Es vēlētos runāt par braukšanu dzērmā. Kāda jūsuprāt uh, būtu labākā iespēja cīnīties par šo fenomenu? Tātad jautājums uh, panel diskusijas dalībniekiem. Uh, Karim Adeli. Paldies, tagad Karim Delī, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti bēdīgi, ka neviens no paneļa diskusijas dalībniekiem nerunāja par ekonomiskajām izmaksām, kādas ir ceļu satiksmes negadījumiem un kā tas ietekmē arī veselības aprūpas izmaksas, jo tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai mēs uh, pareizi organizēt šīs debatas. Nu, tagad komisārs saka, jā, nebūs nemaz tik vienkārši, jo valstu vadītāji teiks, ka tas ir subsidiaritātes princips un tā tālāk, tā joprojām, bet jūsu komisijas uzdevums ir tomēr mums palīdzēt. Jūs sakat, mēs sagaidām ļoti daudz no Eiropas parlamenta, bet es sagaidu ļoti daudz no komisijas, lai mēs beidzot uzliktu to par pienākumu dalībvalstīm. Jūs esat atbildīgi par kontroli, jo dalībvalsts neīsteno likumdošanu, tātad to, ko mēs pieņemam. Par šo jautājumu par pieļaujumu ātrumu Es esmu referente jautājumā par pilsētu mobilitāti, un tur ir rakstīts, 30 km stundā mums vajadzētu uh, Eiropas mēra konvenciju, un ko komisija gaida, kāpēc jūs nesasāsiet visus šos uh, mērus un nesakiet viņiem, nu, ieviešam 30 km stundā. Vēl viens svarīgs jautājums, par kur neviens nerunā, Eiropas autovadītāja apliecība, vai tas ir komisijas eh, darba dosie vai nav? Ja mēs paraugamies uz pārobežu gadījumiem, itāļi eh, tiek pieķerti pārsniedzot ātrumu vai viņi samaksā par to, ja viņi eh, to pārkāpšu ātrumu nevis Itālijā, bet citviet tātad arī automašīnu tehniskās pasas un tā tālāk un tā joprojām. Vai ir Eiropas līmeņa um, dokumenti? Jo tas viss mums palīdzētu cīnīties par to, lai būtu lielāk drošības ceļiem. Paldies! Paldies, tagad Pēters Lungrēns. Paldies, es uzdošu jautājumu angliski. Mani pārsteidz tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas joprojām neizmanto drošības jostas un um, vada automašīnu reibumā. Es domāju, jūs daudz varbūt zināt, ka man ir divas sporta automašīnas un kopumā man ir septiņas automašīnas. Un man, protams, patīk pa lauku ceļiem un mežos pārvietoties ar milzīgu ātrumu, bet tam ir arī pienācīgs uh, drošības ierīces. Ir arī šī te seši uh, punkts drošības josta. Jāsaka arī uh, sacīkstēs vairāk kārt esmu. Uh, iekļuvis sadursmē ar automašīnu. Un man ir jautājums, kāpēc automašīnās netiek ieroku, ierīkotas vieglākas drošības sistēmas, bet tomēr tādas, kas balstītos uz šī, šo principu, kas ir sporta automašīnās. Es domāju, ka pie tā varētu piestrādāt autovadi, autobūvētāji. Tad mēs dzirdējām par ISA, Intelligent Speed Adaptation. Tas man nepatīk. Man nepatīk šī uh, lielā brāļa attieksme. Man nepatīk, ka man kāds teiks, kā man ir jāuzvedas. Paldies, paldies, un tagad vārds Olgai Selenavai. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mans jautājums būtu Šmita kungam, komisijas pārstāvim. Es vēlētos dzirdēt viņa atbildi par to, ko teica pārējie paneļa diskusijas eh, dalībnieki. Kādēļ kungs pieminēja, ka nav pietiekami daudz datu par to, kas notiek eh, reālos braukšanas apstākļos. Un otrs jautājums. Mūsu mērķis ir samazināt uh, smagi cietušo skaitu. Visi trīs uh, otrās paneļa diskusijas dalībnieki par to runāja, un ir ļoti daudz deputātu arī, kas uzskata, ka nosprāst šādu mērķi, samazināt uh, smagi ievainoto skaitu, ir ļoti nozīmīgi jo stratēģija bez mērķiem nevar efektīvi darboties. Daudz no mums ir parakstījuši arī rakstisku deklarāciju. Šmita kunga prezentācija bija ļoti optimistiska. Nu, es būtu sagaidījis drīzāk no viņa, ka viņš dalītos un teiks mums, kāda ir, kāda tad ir šie mērķi. Un tad komisija attiecīgi varētu pieturēties pie šī mērķa. Jā, komisija bija uh, piektas arī tam, ka tiks pārbaudīts um, vadīšanas laiks un atpūtas laiks. Neviena likumdošana nevar uh, darboties, ja tā netiek ievērota, un uh, tālāk arī, kas attiecas uz ātrumu, tas, ko pieminēja Fosters kundze, jā, es piekrītu, ka ir jāpārbauda arī velobraucēji, jo naktī viņi neievēro ātrumu, un policija to nepārbauda, un Berlīnē arī tā ir. Mums ir absolūti negatīva kontrola uh, dati. Ir 20 uh, ceļu policijas um, automašīnas, kas tiek izmantotas tikai 11 minūtes, lai pārbaudītu, bet uh, atbildot jautājumu, ko tad, kāpēc tas ir tā, viņi saka, ka viņiem ir jānodarbojas arī ar uh, citiem darbiem. Uh, jāsaka, ka dati ir pasliktinājušies Vācijām tieši tāpēc, ka netiek īstenots kontrols. Tāpēc es vēlētos zināt, cik lielā mērā komisija var panākt šo kontroli, piemēram, attiecībā uz uh, automašīnu vadīšanas laiku un atpūtas laiku. Jūs uh, to īstenojat un uh, tā kā mūsu rīcībā tagad ir ļoti maz laika, tad katram divas minūtes atbildēja un vispirms uh, Šmita kungam. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich versuche das in die zweieinhalb Minuten zu bringen. Also zu Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu pavisam īsi, pusotrā minūtē. Kas attiecas uz datiem? Es domāju, ka mūsu rīcībā ir pietiekami daudz datu, jo īpaši, kas attiecas uz uh, bojāgājušo skaitu. Problēmas mums ir ar izpēti, proti atsevišķu gadījumu izmeklēšanu. Tas ir izmaksā ļoti eh, dārgi. Uh, un tāpēc nav šādu datu Eiropā. Un es domāju, ka būs ļoti grūti arī uh, to panākt. Diemžēl mums nav iespējas finansēt šādas aktivitātes. Tālāk, kas attiecas uz smagi ievainotajiem, es domāju, ka mēs visi esam viensprāts. Šī te mēķu nospraušana. Pagātnē darbojusies ļoti labi, attiecībā uz uh, bojāgājušiem. Tagad jāparaugās uz to, cik stabili ir šie dati, kurus mēs saņemam no dalību valstīm, uh, ko tas raksturo, un tālāk arī ir jāsaprot, ka mēs varam uh, spērt nākamo soli, lai noteiktu mērķus Eiropas Savienības līmenī Katra pilsēta, katra valsts eh, saplēkā jau var sev nospraust šos mērķus. Mēģināšu vēl pavisam īsi atbildēt arī uz eh, pārējiem jautājumiem. Tālāk, infrastruktūra, eh, ātrums 30 km stundā. Jā, tas palīdz samazināt gan to skaitu, kas iet bojā, gan arī, kas gūs smagas, smagas ievainojums. Mums ir jārot atbild uz jautājumu, vai tik tiešām Eiropas Savienībā ir jāpasaka pašvaldībām, kā viņām ir jārisina šis eh, jautājums, vai arī mums vajadzētu iedrošināt nopietni pievērsties šim jautājumam un tik tiešām pārbaudīt, lai eh, šīs te eh, zonas tiktu izveidotas pie skolām un citviet. Un tas sasaucas arī ar Jālu Senderskundas uzdoto jautājumu savās eh, vadlīnijās par eh, ceļu satiksmes eh, drošības pārvaldīšanu. Mums ir jāpārstrādā šis dokuments. Šā gada beigās, š, nākamā gada sākumā mums vajadzētu jau sagatavot uzmetumu. Nu, tas ir tikai tāds pieņemams no manas puses, bet tas tik tiešām ir ļoti nozīmīgi, jo tas mums ļaus vienoties par principiem. Mēs sapratīsim, eh, ko tas nozīmēs eh, satiksmes drošībai, un ir jāraugās arī, eh, jā, jākontrolē, kā tiek īsteno šie pasākumi. Ja šis princips tik tiešām tiek ievērots vienā valstī, vienā reģionā, tad mēs to varam arī paplašināt uz citiem. Mūsu kolēģi um, Graus ģenerāla direktorātā strādā pie vesela sāraksta dažādu tehnisko asistēšanas sistēmu izveids, kas eh, ļauj aizsargāt, jo īpaši mazāk aizsargātos eh, satiksmes dalībniekus. Mums, piemēram, ir vadlīnijas attiecībā uz um, ehm, izmē, automašīnu izmēriem un. Uh, Tā tālāk un tā joprojām mums ir jādomā arī par to, kā labāk aprīkot smagās automašīnas, lai eh, tās pamanītu eh, mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus. Nu, man nav īsti daudz laika, lai atbildētu uz pārējiem jautājumiem tālāk braukšana dzērumā. Tas ir ļoti, ļoti nopietns jautājums, un tas ir saistīts arī ar autovadītāju apliecību izsniegšanu Diemžēl 2000. gadā mums neizdevās vienoties par to, ka mums būtu vienota apmācība pirms uh, autovadītāja apliecības izsniegšanas. Tagad mēs, kā komisija, cenšamies uh, ieteikt to, lai vismaz šī izglītošana, jeb apmācīta, būtu labāk uh, uh harmonizēta. Nu, es atvainos priekšsēdētāji, man bija ļoti maz laika, lai atbildētu šiem jautājumiem. Jā, es zinu. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies. Atbildēšu uz dažiem jautājumiem un komentāriem vispirms par braukšanu reibumā. Teicu, ka tas ir viens no trim lielākajiem um, nāvis iemesliem. Arī pārskatot vispārējo drošības regulu, mēs pārbaudām, lai visos autotransportos tiktu ie, iebūvēti šie alkometri. Arī tas ir saistībā ar eh, rehabilitācijas programmu cilvēkiem, kuriem jau bija vair, ir bijuši vairāki pārkāpumi tieši alkohola dēļ. Bet, protams, ir nepieciešams arī stiprināt ceļu drošības likumus, kā arī jāizplata informācija, jāmaina arī politiskā sociālā kultūra, atgriežoties pie tā, ko teicu iepriekš. Ātrums, mūsuprāt, ir uh, otrā lielā prioritāte. Mums ir jābūt holistiska mm, pieejai. Lengrēn kungs, tas ir tas, ko mēs sakam, eh, tas, ko mēs saucam par uh, intelligence in assistance. Tātad uh, jautājums par ātruma ierobežojumiem, jums šī tiek sniegt šī informācija braucot. lai samazinātu ātrumu arī pilsētās. To visu skatīsim infrastruktūras drošības direktīvā par uh, kravā automašīnu drošību. Tā ir vēl viena prioritāte. Es ceru, ka arī komisijas aģentā tas arī būs šogad un arī te gaidām jūsu atbalstu arī par svaru dimensijām Nu, te mūsu prioritāte ir tāda, kā krauz automašīnu ražotājiem būtu noteikts pienākums arī izstrādāt labākas krauz automašīnas priekšējo daļu, lai tas būtu droši visiem, kā arī aizsardzība uz automašīnu sāniem sadursmes gadījumā, lai būtu pietiekama aizsardzība. Uh, Noslēgumā par pārobežu īstenošanas direktīvu te saņēmām lielisku atbalstu no Eiropas parlamenta. Šogad arī sagaidām īstenošanas ziņojumu, sagaidām arī turpmāko sadarbību, lai uh, arī kontrolētu sankciju uh, samaksu, lai būtu minimālie līmeņi par to, kā tiek pārbaudīts ātrums, kā arī alkohola līmenis dažādās valstīs, un to harmonizēt. Un visbeidzot, mani arī mūd tiešām iedrušina komentāri par nopietnējiem ievainojumiem un sagaida komisijas turpmākos soļus. Paldies! Nākamais kundri kurkungs, paldies priekšsēdētāji. Viens bija tieši jautājums par datu aizsardzību vai ir kādas problēmas ar šo Tātad operacionālie dati tiek nosūtīti Eiropolam un dalībvalstīm. Mēs lieliski sadarbojamies ar Eiropolu. Mēs eh, ļoti tātad, eh, labi sadarbojamies un operacionālie dati atkal iet cauri nacionālo likumdošanu un tam līdzīgi tālāk. Ja mēs runājam par pasākumiem, te vēlos arī atbildēt uz īzaki jautājumu. Tagad eh, mums uh, ir jāīsteno visa kontrole pār uh, tiem riskiem, kas uh, apdraud cilvēku dzīvības. Nākamā lieta, jā, tika teikts, jā, varbūt labi daudz noteikumi, um, 30 km zonas pilsētās, nu, ja tas netiek ievērots, tad tas nebūs efektīvi. Daudzās dalību valstīs investīcijas uh, samazinās krīzes dēļ, ne tikai ceļu satiksmes jomā samazinās eh, investīcija, arī kontroļu un tam līdzīgi jomā, bet tas tiešām eh, ir ļoti žēl, jo mēs tādējādi nevaram ietaupīt. Um, mēs, policisti, mēs gribētu strādāt uh, vairāk, lai neiet cilvēki bojā uz ceļiem, nu tad aicinu jūs, parlamentu un komisiju, kam ir nauda, arī aicināt dalību valstīs. Um, saglabāt ceļu satiksmes drošību kā politisku prioritāti arī grūtos laikos. Paldies, Mērškungs, tagad. Paldies, es arī runāšu vācu valodā. Man būtu daudz ko teikt, bet, protams, divās minūtēs tas ir sarežģīti izdarāms. Protams, vairāk uzmanības jāpievērš cilvēkiem. Cilvēki var pieļaut kļūdas, bet vajadzētu arī nošķirt. Ņemot vērā galvenos satiksmes uh, negadījumu izraisītājs, un jāsaka, ne tikai ātra braukšana vai dzēršana, sēžoties mašīnā, ir galvenās problēmas, arī uzmanības novēršana var izraisīt ļoti smagas mm, avārijas uz ceļa, un arī bērnu sēdekļi ir ļoti svarīgi. Un no četriem piesprādzētiem bērniem, trīs piesprādzētie bērni nav um, pareizi šajā sēdeklī tie piesprādzēti. Man arī ir mazbērni, un man vienmēr ir bailes, vai es esmu vispārreiz izdarījis, jo arī šīs lietošanas pamācības bērnu kreisliņiem ir ļoti, ļoti sarežģītas. Protams, ir jāmācās no savām kļūdām un ir um, jāapkopo vairāk informācijas, ir jāizpēta, kā notiek šīs sadursmes, ir jānovērš to atkārtošanās. Un jābūt arī šai multidisciplinārajai negadījuma izmeklēšanai, kas notiek un kā tas notiek, lai varētu pareizi rīkoties. Un man patika arī eh, šī piramīda, kuru redzēju vienā no kadriem, tā tad ārā bija viss. Eh, augšā bija visā vārīgākie satiksmes dalībnieki, bērni, eh, velosipēdisti, gājēji. Viņus ir visvieglāk ievainot. Uh, Un tie, kas sēž automašīnā, tiem ir jāuzņems lielāka atbildības daļa, viņiem jābūt uzmanīgākiem. Un es lasīju par kādu Tātad, ja mēs runājam par civilu procesu, ja bērnam tiek uzbraukts, nu, tad viņš nevar būt atbildīgs, viņu nevar sodīt. Un, ja runājam par autonomajām automašīnām, tātad bez vadītāja. Es domāju, ka motorizētie spēkrati ir jāsamazina un mums pašiem vispār ir jāpārvietojas vairāk ar kājām vai riteņiem. Un Karim Dalī runāja arī par izmaksām, nu arī tā ir nopietna argumentācija. Ja runā arī par uh, veselības aprūpi, ja cilvēki tiek smagi ievainot avārijas laikā, nu tās izmaksas arī ir šausmīgi augstas veselības aprūpas jomā. Paldies! Paldies visiem, kas uzstājās. Tagad būs nākamais diskusiju panelis. Automašīnu ražošana, ceļu izmantotāji un dažādas uh, auto atbalsta sistēmas. Es lūkšu tagad nākamo uh, ekspertu paneli ierasties šeit priekšā. So, wie gesagt, es geht hier um road users, car manu. Tātad ceļu izmantotāji, autoražotāji un tagad Matijas Kurceks, lūdzu, pirmais no Vācijas uzstāsies. Okay. So, um, sehr geehrter Vorsitzender. Godātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, deputāti, sirsnīgs paldies par šo uzaicinājumu. Kurzek vom VCD, Verkehrsklub Deutschland, für einen nachhaltigen. Es esmu no Vācijas transporta asociācijas, mani sauc Matijās Kurzeks, mēs atbalstām ekoloģisku kravu pārvadāšanu, mēs vēlamies, lai mūsu pasažieri būtu videi draudzīgi, atbildīgi cilvēki, eh, lai viņi izmantotu dzelzceļu, pārvadāšanu pārvietotos ar kājām vai riteni. Ja runājam par drošības kampaņām, tas izmaksā ļoti daudz eh, naudas, bet bieži viena gūtie augļi ir ļoti niecīgi. To dzirdējām arī šodien atkārtoti ir jāizmeklē noziegumi, jāievieš normas, tas viss jāīsteno. Un jāsaka, ka 70. gados, kad tika ieviesta drošības josta, mēs jau pārliecinājāmies par to. Jāsaka, ka tikai tad, kad Vācijā 84. gadā ieviesa soda naudu par nepiesprādzēšanos mašīnām, un tikai tad tas sāka nest cerētos augļus. Zeitlich? Um, oh, yeah, <laughs> same problem as before. No. No. Tut's zwei. Okay, ist nicht so. Ist, <clears throat> Um, Vision Zero ist das äh, Ziel der EU. Kāds ir mērķis Eiropas Savienībā samazināt šo nāves uh, gadījumu skaitu? Jāsaka, ka pie mums īstenībā skaitļi kopš 14. 15. gada ir tikai pieauguši kā varētu piedāvāt labāku medicīnisko aprūpi. Jāsaka, ka medicīnas aprūpa un drošības pasākumi tiek izlīdzināti ņemot vērā pārgalvīgāku braukšanu, ir e, nomainījusies, ir jauna mm, automašīnu flote un cilvēki brauc ātri un bieži vien pārgalvīgi. Uh, Un jāsaka, ka ar savu uzvedības ceļa šoferi, braucot ātri, šos labākos tehniskos parametrus bieži vien padara par nebijušiem. Un braucot ar automātisko ātrumu kārbu, ja tiek noteikti ātruma ierobežojumi un noteikti uh, maksimālie ātrumi, piemēram, arī apdzenot uz autostrādes, uh, Kurdens kungs par to jau teica, nu tas nevienmēr patiešām ir e, tik efektīvi, kā mēs būtu cerējuši. Un tagad daži vārdi par Vāciju. Deutschland ist das einzige Land ohne Tempolimit auf Autobahnen. Jāsaka, pie mums e, uz autostrādēm nav ātruma ierobežojumi. Esam vienīgā valsts, e, vienīgā valsts Eiropā. Uh, Jāsaka, ka runājot par mūsu autostrāžu garumu, nu jā, mūsu autostrādes ir relatīvi drošas, bet jo vairāk automašīnu uz ceļa, eh, jo eh, bīstamāk tas ir, un bez uh, ātruma ierobežojuma, tātad riska procents ir ievērojami augstāks, bet tas netiek mērīts nobrauktajos kilometros. Un, ja mēs runājam par infrastruktūru, tai ir jābūt uh, labai, bet bieži vien arī, ja ir labāka infrastruktūra, labāks ceļu stāvoklis, tad arī šoferi brauc ātrāk. Es domāju, ka ātruma ierobežojumiem noteikti ir jāpastāv. Ja mēs runājam par ātruma ierobežojumiem, mūsu asociācija ir veikusi pētījumu, kādā maršrutā, kur eh, tiek mazāk auto strāda izmantot Branderbungā 2003. gadā tika eh, noteikts ātruma ierobežojums, lai samazinātu satiksmes negatīvu skaitu. Hamburgas, Berlīnas autostrādes posmā uh, Tur bija ļoti daudz avāriju, daudz negadījumu. Cilvēki brauca ļoti ātri un bija arī daudz mirušo neskatoties uz to, ka šī autostrādes posms bija taisns un ļoti labi pārskatāms. Un 2003. gadā, samazinot ātrumu, mirušo skaits samazinājās. Vienā gadā pat neviens tur negāja bojā. Un par 75% samazinājās bojā gājušo skaits uz šī ceļa posma, un jāsaka, ka līdz šai dienai šis skaitlis turpina lēnām iet uz leju. No. Was ist jetzt? So, ähm, um, ein Tempolimit. Ātruma ierobežojumi Vācijā ir ļoti svarīgi arī Eiropas līmenī. No vienas puses automašīnām ir jātiek ražotām tā, lai tās varētu arī tikt līdz vācu mašīnām uz vācu ceļiem. ES līmenī tas patiešām ir ļoti svarīgi un tāpat jāsaka, ka Eh, ir tādēļ nepieciešami arī ļoti jaudīgi motori un dzinēji, kas, piemēram, atkal braucot tur, kur ir mazāks ātrums, eh, pā, patērē ļoti daudz degvielas un CO2 emisijas īstenībā ļoti lielā mērā rada tieši šie jaudīgie Vācijā ražotie automobīļi. Un vēl, ja runājam par satiksmes drošību, tas tika pieminēts vairākas reizes, tātad 30 km ierobežojums pilsētās, un tas ir ļoti svarīgi, tātad apdzīvotās vietās 30 km. Bieži vien tiek piemirsts arī tas, ka uz lielākiem ceļiem var atļaut braukt mašīnām ar 50%, 50 km stundā. Uh, Bet, nu, ja, piemēram, tur nav ceļu zīmes, tad eh, vajadzētu braukt drīzāk ar 30 km stundā. Ātrums drošībai tā tad ir ļoti svarīgs aspekts. Gerade innerorts ja mēs runājam par apdzīvotām vietām, 90% no negadījumiem, eh, kuros ir iesaistīti bērni, riteņbraucēji un kājām gājēji, tātad 95% no šiem negadījumiem izraisa tieši autobraucēji. Mums noteikti vajadzētu samazināt šo negadījumu procentu un jāsaka, ka neviens, neviena tehniska ierīce nevar uh, Tātad neviena cita tehniska ierīce nav vainojama 22 tūkstošu cilvēku nāvē eh, Eiropas Savienībā. Tā tad ir jāstrādā pie satiksmes drošības. Liels paldies, ka jūs pie tā strādājat. Mūsu asociācija vēlas, lai visā Eiropā tiktu ieviesti ātruma ierobežojumi uz autostrādēm 130 km stundā, pilsētās 30 km stundā, domājot arī par ekoloģiskiem aspektiem. Un, protams, autostrādes tur vajadzētu likt arī nodevas smagajām automašīnām un uh, smagiem furgoniem iekšpilsētās, mm, kas ir smagāk par pusotru tonu, jāizmanto arī mazākas smagās automašīnas, nevis šie milzīgie uh, laineri. Domāju, ka tas visai Eiropai nāk par labu. Liels paldies! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Paldies. Paulo Nunes de Muro. European Alcohol no Eiropas alkohola politikas alianses. Okay. Um, Marian, can I ask you to change the slides? Okay, uh, good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem. Mani sauc Paulo Nunes de Mūra, un es strādāju Eurocare, kas ir šeit pat Briselē. Šeit jūs redzat Eurocare mājaslapu. Mēs esam uh, nevalstiski kā organizācija, kas strādā pie eh, veselības eh, jautājumiem Eiropā. Mums ir 30 eh, um, da, dalība organizācijas, tas ir vairāk nekā 13 Eiropas valstīs. Protams, alkohola jautājums ļoti plašs. Mēs arī specifiski strādājam pie ceļu drošības jautājumu. Kā jūs redzat, mūsu mājaslapas augšā mēs atbalstam uh, arī Pasaules veselības organizācijas darbu. Atbalstām arī kolēģu darbu no ITSC, transporta drošības padomas. Labi. Specifiski mēs tagad atbalstām kampaņu Eiropas uh, drošības padomas darbu, nāk, uh, aicinām komisijai nāk lajā ar uh, mērķi samazināt uh, ceļu satiksmes nedrošības radītos um, ievainojums. Tātad runājot par braukšanu reibumā, e, tolerancei būtu jābūt 0%, nevar nekadā gadījumā lietot alkoholu un vadīt automašīnu. Mēs vēlamies vairāk harmonizācijas. Mēs vēlamies. Uh, Uh, maksimāla harmonizācija Eiropas līmenī. Daudz tika runāts par likumu īstenošanu, ja pareizāk sakot, par tiesību sargājošo dienestu darbu. Uzskatām, ka likumi šeit ir jāīsteno. Um, for all the necessary uh, tests, uh, breath testing also. Um, the harmonized, we live in a harmonized penalty system. Of... Harmonizējam šo sistēmu visā Eiropā likums un noteikumus, tad arī uh, iesakām sniegt informāciju arī autovadītāju kursos. Informācija ir uh, jāpublicē arī visos um, autovadīšanas kodeksos. Mēs vēlamies aizliegt alkohola tirgošanu benzīna tankos un veikalos, kas atrodas ielu un ceļ, autoceļu malo, malās. palielināt sodus uh, autovadītājiem, kuri brauc ar autoreibumā. Vēlamies, lai arī autoindustrija uh, likt informāciju uz uh, alkohola dzērienu pudelēm, lai patērētāji tiktu informēti par to, kādas briesmas rada braukšana dzērumā. About the uh, specific uh, uh, recommendations for. Es runāju par specifiskām rekomendācijām, lai samazinātu alkohola uh, risku braukšanas kontekstā, bet mēs to darām arī plašāk. Ir jārunā arī par plašākām rekomendācijām, par, eh, dzerša, par braukšanu dzērumā. Informācijas pieejamība šeit ir ļoti svarīga. We have a problem. Uh, with the alcohol industry because Mums ir problēma ar alkohola industriju. Mēs šeit visi atbalstām ideju par to, ka nevar braukt dzērumā. Alkohola dzērienu ražotāji, viņi, protams, arī atbalsta mūsu centienus šajā jomā. Tajā pat laikā te viņi tomēr arī liek sprunguļus ritenī. Attiecībā uz plašāku darbu, kas būtu jādara, lai samazinātu šo alkohola risku. Pasaules veselības organizācija un OECD norāda, ka cēna ir svarīga prioritāte alkohola rūpniecība. Tie ir tikai divi piemēri. Viņi tagad iesūdzējuši tiesā Skotu valdību, jo viņi vēlas noteikt minimālo vienības cēnu. Balstoties uz rekomendācijām, ko Skotu valdība saņēmusi no PVO, alkohola industrija tagad mēģina nobloķēt to, ka tiks ieviesta šāda minimālā vienības cēna. Uh, Vēl viens piemērs, kam nav tieši sakara ar likumdošanu, bet mums ir problēma ar ētiku. Alkohola industrija. Un šeit runāja tikai par uh, uh stipriem alkohola dzērieniem. Viņi mm, sponsorē Formula 1 sacīkstes un tādējādi viņi arī izveido šo saikni ne tikai ar braukšanu un dzēršanu bet arī ar ātrumu. Daudz no jums runāja par uh, ātrumu. Jā, dzeršana uh, ir liela problēma pie stūris, bet arī ātrums. Mēs vēlamies, lai viņi vairs nesponsorētu sporta sacīkstas, jo īpaši, lai viņi neparādītos Formula 1. Vielen Dank. Un dann ist der nächste ist. Lielas paldies. Nākamais runātājs Džons Franko Burcio, ACA pārstāvis. Paldies. Paldies par man doto vārdu un iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. ACA vārdā. Tagad jūs redzat arī attēlus ACA Tad, tad ir pasažieru transporta līdzekļi un komerc transporta līdzekļi. Mēs esam Eiropas automobīļu ražotāja asociācija. Jūs redzat, kādas ir tendences bojā gājušo skaita ziņā. Šī tendence ir pozitīva, taču mums, protams, ir jāstrādā vēl vairāk. Es vēlos jums arī sniegt citādāku ieskatu, kas arī saistīts ar satiksmes apjomu. Tad, tad 59 bojā gājušie uz 10 miljardu kilometriem, bet, nu, protams, tas atšķiras. Zviedrijā, apmēram, karalistē situācija ir labāka nekā citās valstīs, kurās ir līdzīgas eh, no, eh, situācijas, eh, kas attiecas uz transporta floti un tam līdzīgi. Tālāk trīs elementi, kas var uzlabot ceļu satiksmes drošību - autovadītājs, infrastruktūra un transporta līdzeklis. Skatīsim visus šos trīs elementus, tie ir jāintegrē kopīgā pieejā. Uzskatām, kā tas arī ir skaitļos iepriekšējā attēlā, kā runājot par uh, infrastruktūru un transportu drošību, tas nav pilnībā, uh, šis potenciāls nav pilnībā izmantots. Nākamais Zviedrijā. Iekļaujot arī šīs kābeļu barjeras Zviedrijā panākti pārsteidzoši rezultāti. 76% samazinājušies bojā gājušo skaits, ieviešušos kabeļu žogus ceļu malā. Aktīvā palīdzība, lai tehniski varētu arī palīdzēt autovadītājiem šī avārijas bremzēšanas sistēma, joslu uzraudzības sistēma arī tiek iekļauts un. Un spīd? Par ātrumu. Tagad jau transporta līdzekļos ir tehnoloģijas, lai auto vadītājs varētu arī kontrolēt ātrumu. Lai samazinātu ātrumu, mēs redzam divus izaicinājumus. Ir jābūt vienotiem kritērijiem definīcijās jāuzlabo ceļu infrastruktūra, tā ir jāpiemēro, lai varētu sniegt uh, pareizi informāciju par ātrumu ierobežojumiem. Drunk driving is clearly a serious issue. Tālāk braukšana reibumā. Tehnoloģijas arī tagad uh, liedz autovadītājiem braukt dzērumā Bet, nu, auto vadītājiem ir eh, jāspēr specifiski soļi, ir nepieciešams vairākas minūtes, pirms alkometra analīze sniedz rezultātu. Tas nav pieņemam valsts uh, vadītājiem, kuriem nav problēmas ar alkoholu. Visi jaunie eh, transporta līdzekļi var tikt aprīkot ar alkometriem. Tad mēs runājam arī par ilgtermiņa risinājumiem, mazāk invazīviem risinājumiem. Redzat šeit sarakstu ar kompānijām, kuras ir iesaistītas šajā projektā, lai attīstītu tādas tehnoloģijas, kas attīstītu šo pasākumu pēc iespējas ātrāk un lai auto vadītājiem nebūtu nekas jādara. Šis projekts pašlaik tik attīstīts. Let me make a last reflection. Pēdējais komentārs Šajā attēlā jūs redzat tendences. Eh, vidējais Eiropas automašīnu flotes vecums tie ir desmit gadi. Tad, eh, ja rītdien eh, šī tehnoloģija būs standarta tehnoloģija visos auto, visos transporta līdzekļos, tad būs vēl nepieciešami desmit gadi, lai aprīkotu visas, visas um, automašīnas. Pirmie secinājumi uzlabot, eh, uzlabojot ceļu infrastruktūru, mēs varam uzlabot ceļu satiksmes drošību. Otrakārt, par transporta līdzekļiem mēs koncentrējamies uz aktīvu palīdzības eh, sniegšanu, lai izvairītos no negadījumiem. Tālāk eh, vienkārši intervences ceļa infrastruktūrās norāda arī uz to, ka var uzlabot ceļu satiksmes drošību. Ceturkārt, arī infrastruktūrai tieši ietekmas vadītāju uzvedību pie stūris nepieciešama vairāk nekā desmit gadi, lai 50% no transporta līdzekļiem tiktu pilnībā aprīkot ar jaunākajām tehnoloģijām alkohola kontrolēšanas jomā. Tad arī nepieciešams sadarbības ar visām iesaistījām pusēm, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Um, transporta līdzekļa automatizācija var uh, radīt uh, ļoti liels priekšrocības ilgtermiņā ceļu satiksmes drošībā. Paldies! Vielen Dank! Liels paldies! Un tagad pēdējais runātājs Sebastians Feldmans, kas pārstāv Rolandbergeru. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich... Jā, liels paldies par uzaicinājumu. Es eh, vēlētos pievērst jūsu uzmanību eh, tehnikai noregulējumam, jo īpaši, kas attiecas uz eh, asistēšanas sistēmām un automātisko vadīšanu, kas jau izskanēja vairāk kārt. Tātad vēlreiz varbūt par to pavisam īsi par mums, Roland Berger. Mēs esam dibināti uh, 80. gadā, un mēs formulējam neatkarīgu viedokli par to, kas attiecas uz mobilitāti, automatīvo, jeb automātisko vadīšanu un drošību Eiropas Savienībā, bet arī uh, kopumā globāla pasaules mērogā, un tāpēc es vēlētos sniegt dažus komentārus par šiem jautājumiem. Daži skaitļi. Um, briesmīgi daudz uh, eh, cilvēku joprojām iet bojā uz ceļiem Eiropā. Un, eh, daudzos gadījumos, un ir jautājums par to, cik daudzos gadījumos cilvēks ir vainojams. Gandrīz 90% visu uh, ceļu satiksmes negadījumu ir tieši cilvēka izraisīta, un 70 76% gadījumu tikai un vienīgi cilvēks, tā tad eh, neuzmanība, eh, pieredzes trūkums, arī eh, automašīnas vadīšana dzērumā, vairāk faktori, kas liecina par to, ka cilvēkam vajadzētu izmantot ne tikai savas smadzenes, bet mums ir jāizmanto arī mākslīgā inteliģence. tirgus un mm, patērētāju tendences jau ir tikuši tik tālu, ka mums ir iespējams ļoti daudz eh, darīt eh, tieši automātiskās mobilitātes jomā, tātad 4.0. Vairāki posmi šajā te automatizētajā mm, vadīšanā jau ir eh, panākti. Uh, pateicoties daudziem dažādiem faktoriem, kurus mēs varam ietekmēt. Mēs esam veikuši arī pētījumu, kas attiecas uz automātisko vadīšanu, un jo šobrīd ir skaidrs, ka daudzas klasiskās mobilitātes formas, piemēram, taksometri, īrāts automašīnas lielākā vai mazākā mērā jau varētu tikt aizstāt ar automat, automatizētu vadīšanu. Tas ir milzīgs uh, tirgus, milzīgs potenciāls. Runa ir par uh, miljārdiem investīciju, kas šobrīd jau tiek investēti uh, runa ir par kādu Vācijas autobūvas uzņēmumu, kas eh, ir paziņojis, ka tas eh, investēs milzīgas summas, eh, lai attīstītu šo nozaru. Un tāpēc mums ir nepieciešams izveidot arī priekšnoteikums, jeb ja priekšraksts šajā jomā. Ja mēs runājam par Eiropu un Eiropas asistētajām sistēmām, Mums noteikti ir jāpatur prātā ceļu satiksmes drošība 2030 līdz 2030 gadam ļoti daudz līdzekļu uh, tiks investēti šajā jomā. Tas ir ļoti zīmīgi. Ja mēs paraudzamies uh, uz asistēšanas sistēmas rādītājiem, tad varam teikt, ka Vācijas un Eiropas auto būvētāji dara ļoti daudz, bet arī eh, eh, Ķīnas ražotāji. Tātad mēs strādājam pie automatizētās vadīšanas, un tā ir jāatbalsta. Es vēlējos jums arī nelielu ceļu kārtu par to, kā eh, tiks attīstīt šī sistēma. Mēs runājam par to, kā mēs varētu uh, samazināt uh, eh, to slodzi, kas gulst šobrīd uz vadītāju, tātad kā mēs uh, tīri aktīvi varētu palīdzēt vadītājam uh, satiksmē. Otrs jautājums ir par to, kā mēs varam palīdzēt vadītājam monotonā rutīnas situācijā, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Un mēs runājam arī par to, ka uh, šis dialogs ar ceļu infrastruktūru varētu izskatīties. Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, par kur mēs aizmirstam daudzās diskusijās, jo runa ir par to, kā mēs varētu preventīvi nomērst eh, ceļu satiksmes negadījumus. Tātad, eh, kā eh, kā un kā uz infrastruktūru un tā tālāk un tā joprojām, piemēram, eh, kas attiecas uz īpašiem um, ehm, klimatiskajiem apstākļiem, kas varētu mums, kurus mēs arī automātiski varētu mm, paredzēt. Daudzi no šiem aspektiem pie daudziem mēs eh, jau strādājam. Ehm, teiksim, nomātajās automašīnās jau šobrīd ir uh, Um, iebūvētas daudz sasistēšanas sistēmas, piemēram, kas mm, ļauj novietot, palīdzēt novietot automašīnu. Un ir arī uh, tādas kapacitātes, jeb uh, aspekti, kas tiek iebūvēti un kas uh, ļauj izmantot automašīnu bez vadītāja. Tātad tas notiek pavisam automātiski. Um, piemēram, arī ir sasniegt jau rādītāji, kas ļauj līdz 10 km stundā vadīt automašīnu pilnīgi automātiski. bet šobrīd to bremzē vēl arī uh, attiecīgais noregulējums, kas neļauj izmantot šīs uh, sistēmas. E, runa ir par to, ka mēs zināms mērķus varētu sasniegt līdz 2020. 2021. 2025. gadam, bet ne ātrāk. Tālāk kā ar tehnoloģiju automatizētu sistēmu palīdzību mēs varētu uzlabot situāciju. Bet, protams, ka tas viss ir saistīts arī ar politiskiem aspektiem, lai mēs pilnībā varētu izmantot politi eh, tehnisko eh, potenciālu. Uh, Mēs nedrīkstam bremzēt inovācijas šajā jomā, ir nepieciešama arī juridiskā noteiktība visā Eiropas Savienībā un jāpaturprātā tas, kas notiek pasaules mērogā. Manuprāt, svarīgi ir, e, piemēram, automašīnu apstiprināšana, kāpēc, teiksim, ir iespējams e, pieļaut Eh, ļoti spēcīgas automašīnas, eh, kas var attīstīt ļoti lielu ātrumu ASV, bet šeit Eiropas Savienībā nav iespējams pat eh, veikt testēšanu. Otrs jautājums ir noregulējums. Mūsuprāt, ir diezgan liela katastrofa tas, ka šie noteikumi ir pieņemti, bet tie netiek īstenoti. Uh, tas, ka, eh, teiksim, ja automašīna pārsniedz šos 10 eh, km stundā, tad jau ir nepieciešams reāls divs vadītājs. Tālāk, eh, tas, kā ir iespējams novērst ceļu satiksmes negadījumus, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram panākt simtprocentīgu drošību mm, mm, tīri no fizikas viedokļa. Tālāk arī, kas attiecas uz um, ētiskiem aspektiem, mums ir nepieciešams uh, noregulējums. NHTSA ASV uh, drošības uh, iestāde ir piedāvājusi arī ieviest automašīnās melnās kastes, un mēs to pilnībā atbalstam. Piektais Ceturtais punkts eh, ir saistīts ar datu un privātuma aizsardzību. Šobrīd jau ir izvirzīti vairāki eh, principi eh, - caurskatāmība, datu aizsardzība, un ir pilnīgi skaidrs, ka jau šobrīd diskusijas rīt pareizajā virzienā, taču juridiskie ietvari vēl nav pienācīgi noteikti. Un visbeidzot, tas, vai šie dati nonāk drošās rokās. Tālāk, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz tehnoloģijām, eh, kas attiec arī uz automašīnu apstiprināšanu. Piemēram, Volvo ir paziņojis, ka izvairīšanās no negadījumiem ir viena no prioritātēm. Jautājums ir par to, vai šos jautājumus var atstāt uh, tirgus rokās, lai tirgus izlemtu, vai uh, mēs varētu runāt arī par uh, autobūvētāju un pārdevēju atbildību Un tālāk visbeidzot nevajadzētu aizmirst arī par infrastruktūru. Arī te izšķirīgi ir tieši patērētāji. Mums ir jādomā par šo uh, kā uz kā un kā uz infrastruktūru komunikāciju. Paldies! Liels paldies uh, Feldman kungam un visiem pārējiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Um, mums ir atlicis uh, ļoti maz laika, diemžēl es esmu uh, spiests atstāt zāli, um, bet vicepriekšētājs pārņems vadību. Es jau šobrīd pateicos ļoti sirsnīgs paldies visiem diskusijas dalībniekiem, paldies, ka ieradāties, un tagad vārds Kalha kungam. Jā, es hab drei Anmeldungen von. Uh... Trīs runātāji vēlas runāt. Pēters Lungrēns lūdzu. Thank you, Chair. Well, speed limits in Germany. Jā, ātruma ierobežojumi Vācijā. Es esmu bijis smagās automašīnas šofers līdz pat pusotram gadam, tātad 30 gadus nobraucu ar smago mašīnu. Esmu pavadījis daudz stundas uz autostrādēm, skaties uz leju no savas kabīnes uz Porsche, BMW, Audi un domāju, kādēļ viņi iegulda tik daudz naudas šādā mašīnā. Un jāsaka, ka īstenībā Uz Vācu autostrādes vidējais ātrums ir vidēji lēnāks nekā Fiat Panda attīstītais ātrums. Nu tad jau viņi varēja um, labāk izmantot Fiat Panda, nevis visas šīs dārgās automašīnas. Es jums varu teikt, ka vidējais ātrums tomēr nav augsts. Un ja mēs runājam par lielām smagajām automašīnām, krāvas automašīnām, traktoriem un piekabēm īstenībā nu, varētu ieviest šīs milzīgās kraus mašīnas, tad jūs varat ar vienu mega eh, mašīnu aizvietot trīs parastas smagās automašīnas un no Ziemeļ eh, Vācijas līdz Minhenē jūs mierīgi ar šādu eh, mašīnu varat aizbraukt, bet nu, pirms iebraukšanas pilsētā jums tā tad ir jāizbrauc no šī lielā uh, lainera take. So, when Sebastian Vettel is flying around. Kad Sebastians Vettels ar ļoti lielu ātrumu lido pa pirmās formulas trasi, vai cilvēki domā, ka viņš pirms piedalīšanās šajā uh, eh, rallijā ir izdzēris glāzi viskija, nu nēsiet taču dūmji, nu cilvēki zin, ka ir slikti dzert pie stūras un Sebastians Fetels un Džonijs Volkers, kurš tad būs ātrāks? Paldies! Ja, vielen Dank. Dann würde ich den Herrn Nielsen bitten. Nielsen, kungs, lūdzu. Tack så mycket. Jag, jag tänkte också prata om alkohol. Paldies. Es arī gribēju runāt par alkoholu. Tiend. Glädjande nog i Sverige. Runājot par cilvēku ieradumu mainīšanu, diemžēl Zviedrijā alkohola patēriņš ir pieaudzis, bet no nu, jauniešu dzeršanas ieradumi ir samazinājušies. Cipari ir zemākie pēdējo 50 gadu laikā. Bet es īsti negribēju runāt pat par mūsu ieradumiem Zviedrijā. Gribēju runāt par šīm alkohola atslēgām, stūras saslēgumiem. Es toreiz biju mērs uh, savā pilsētņā un es uzskatīju, ka visām automašīnām ir jābūt šī stūra. Bilar bara för säkerhets skull. Många taxiföretag gjorde det. Jābūt šīm stūras atslēgām, ka jūs nevarat iedarbināt automašīnu, esot reibumā. Tehnoloģija kļuva aizvien labāka un e, varēja aizvien labāk konstatēt, vai jums e, ķermenī ir alkohols vai nav. Kādēļ tad mums nav likumdošanas par obligātām e, motora tātad stūras atslēgām automašīnās Eiropā? Paldies! Paldies, Jens! Es pats arī esmu pieteicies runāt. Es gribēju uzdot jautājumu Tātad, eh, nu, maz piemērs, es braucu aiz eh, kādas mašīnas, iedegas bremžu uguns, un es saprotu, ka man arī ir jābremzē, bet es nezinu, cik ātri nobremzēs mašīna man priekšā, un cik liela būs vilcināšanās, varbūt, ka man vajadzētu tādu inteli inteliģentas eh, bremžu gaismas, varbūt, ka šis cilvēks, nu, tā viegli, viegli ītēm nobremzēs. Un, ja, piemēram, es esmu kājām gājējis, stāvu pie gājēju pārējais, es nezinu vai uh, šoferis, kas sēž pie automašīnas stūrs, ir mani redzējis vai nē. Nu, varbūt, ka varētu arī automašīnai priekšpusē ierīkot bremžu ugunis, piemēram, zaļa uguns iedegtos mašīnas priekšpusē, un es zinātu, ka varu šķērsot ielu, ka šoferis mani ir ieraudzījis. Un tad es arī varētu redzēt, ka šis cilvēks arī mm, ievēro, piemēram, jā, kam ir galvenais ceļš un tā tālāk. Nu, varbūt, ka vajadzētu domāt šajā virzienā. Paldies! Jo, es varu sagen, dass wir jetzt. Tātad, kolēģi, sākumā došu atbildi ekspertiem tādā pašā secībā, katram pusotru minūtu. Lūdzu. Sorry, uh, Mr. Van der Kamp. <laughs> <laughs> Van der Kampa kungs. Jā, jūs bijat sarakstā? Nē, es nokavējos, saka de Kampa kungs. Labi, runāšu tagad dzimtajā valodā. Uh, Es visu pēcpazienu sēdēju un klausījos ekspertos. Mēs dzirdējām ļoti interesantas prezentācijas, bet man tomēr ir divi jautājumi, pat ne jums tieši šī paneļa ekspertiem, bet gan kundzei un mūsu sekretariātam 22 tūkstoši cilvēku, kas iet bojā katru gadu uz Eiropas ceļiem. Vai šie gadījumi ir analizēti, vai nu mēs te runājam par smago mašīnu šoferiem, vieglo automašīnu šoferiem, skūteru braucējiem, motociklu īpašniekiem, eh, kājām gājējiem. Es gribētu redzēt, kā šie 22 tūkstoši ir sadalīti. Un otrs jautājums. Jāsaka, ka ekonomiskās eh, izmaksas medicīnas aprūpē ir ļoti smagas, bet par to es nedzirdēju neko. Nu, varbūt, ka palaidu kaut ko garām. Bet dažreiz man šķiet, ka Eiropieši, nu, ka viņi neklausās brīdinājumos par ātrumu un alkoholu, bet varbūt, ka viņi ieklausītos brīdinājumos par savu maciņu. Nu, kāds ir ekonomiskās izmaksas aprūpējot smagi ievainotos, smagi cietušos? Paldies! Kraceka kungs, lūdzu, jūs sāksiet! So, jā, nochmal. Um... Jūs jau pieminējāt infrastruktūru. Infrastruktūra kļūst aizvien sazarotāka, aizvien ātrāk cilvēki mēdz braukt. Un Eiropas transporta drošības padome to arī ir teikusi eh, savā tīmekļa vietnē. Arī Francijā cilvēki brauc ātrāk un ir pieaudzis mirušo skaits. Un jāsaka, ne, nevienmēr negadījumu skaits automātiski pieaug, bet pieaug mm, smagu negadījumu skaits un ir aizvien vairāk bojā gājušo vienā avārijā. Jūs runājāt par Vāciju, par sastrēgumiem. Ļoti daudz sastrēgumu rodas tādēļ, ka ir uh, uz autostrādēm tik milzīgas ātruma atšķirības cilvēki brauc brīdi ar 160, 180 km stundā, un tad viņiem ir jāsamazina pēkšņi ātrums uz 80 km stundā, jo priekšā ir smagā mašīna, un tad atkal izveidojas sastrēgums, nu, tad atkal rodas jautājums, kā to visu atrisināt, tā ir tipiski vāciska problēma. Ja mēs runājam par eh, šīm mega uh, laineriem, milzīgajām mašīnām. Ja konteineris uh, tiek vests pa autostrādi, nu kā tas tiek definēts, varbūt, ka Eiropas komisija varētu domāt par šo konteineru milzīgu uh, eh, kraus mašīnu izmantošanu. Uh, un tika arī apkopoti uh, mirušo, bojāgājušo skait, statistikas dati un uh, ņemot vērā pilsētu iedzīvotāju skaitu, satiksmes blīvumu un tika izveidot uh, arī tāds saraksts. Es domāju, ka varbūt Eiropas Savienība arī šādā veidā varētu informāciju apkopot. Paldies! Murokungs. Okay. Um, so with relation ja mēs runājam. Tātad, ja mēs runājam par reklāmām un dzeršanu pie stūres, nu varbūt daži asociē to tādā veidā, bet, protams, tā ir katra indivīda atbildība, ko darīt. Valdībām ir jāuzrauga indivīdi, tādēļ ir arī likumdošana. Es gribēju teikt, ka problēmas rodas tad, kad alkohola ražotāji atbalsta, piemēram, dažādas kampaņas, un no otras puses tiek sabotēta Skotu valdība, jo tika ieviestas minimālās cenas on the other side, they sponsor. Tātad no vienas puses viņi sponsorē dažādas uh, kampaņas, tiek radīta asociācija starp dzēršanu un uh, ātru braukšanu pie automašīnas stūras. Paldies. Kurcijo? Paldies, Kurcijo. Ok, I have uh, one, one question related to... Jautājums par uh, šīm alkohola atslēgām. Well, uh, so they use the car really where, as a, a solution that really give mobility, immediate mobility. Tātad uh, šoferis grib iekāpt mašīnā, grib nospiest podziņu, iedarbināt uh, spēkratu,